Guten Morgen, liebe Kollegen. Labrīt, darbie kolēģi. Ich weiß, wir sind jetzt noch nicht. Es zinu, ka vēl visi nav zālē, lai diskutētu par visiem jautājumiem. Pirmā un pēdējā reize, kad uh, mums ir paralēla sēde ar budžeta komitejas sēdi, bet es domāju, ka ir uh, tik daudz kolēģi mūsu komitejā, kas arī nav budžeta komitejā un kuru klātbūtni budžeta komitejas sētē nav absolūti nepieciešama, nu tad uh, šiem kolēģiem laikam nav nekāda attaisnojuma. Mums jāsāk ļoti saulēcīgi, jo uh, referents uh, varbūt sēdē līdz pulkstens 11, un tad viņam jādodas projām mēs uh, skatīsimies, kādas būs mūsu diskusijas, un tad paraudzīsimies, vai uh, ir vēl kas nepieciešams, vai arī ap šo laiku mēs varētu sākt mūsu pašu diskusijas. Nu, paskatīsimies, mēs būsim elastīgi šodienas sēdē, mēs uh, varam strādāt ātri un elastīgi. To jau šura komiteja vienmēr ir uh, parādījusi. E, man ir tikai viens paziņojums. Visu citu tad pēc tam, kad pabeigsim mūsu diskusijas. Proti. Par mūsu diskusijas struktūru. Jūs zinat, ka aptuveni 1100 grozījumi ir iesniegti. Tos visus nevarēsim izdiskutēt uh, vienā reizē un nevaram diskutēt par katru atsevišķo. Bet mēs mēģināsim diskusijas uh, strukturēt un sadalīt trīs daļās. Sāksim ar mūsu tādu ļoti izteikto gribu, un to mēs arī ar koordinātoriem jau izdiskutējām, ka a, ziņojuma štru, struktūra paliek, kas nozīmē, ka šīs sešas lielās daļas ar sešiem virsrakstiem paliek. Un tad mēs a, Trīs daļās varēsim diskutēt par grozījumiem. Protams, ka referents izteiks tādus vispārējus ieteikums un komentārus. Un tad uh, pirmā daļa ziņojumā proti izaicinājumi un prioritātes. Par to diskutēsim. pašā ziņojumā tā ir uh, daļa 1 līdz 3. Un otrajā diskusija daļā mēs diskutēsim ziņojumu daļu 4, kur runājot par struktūru, par organizāciju. Finanšu perspektīvai. Un tad piektajā ziņojuma daļā, to šo piekto ziņojumu daļu mēs diskutēsim mūsu diskusiju trešajā daļā. Šeit tiek sa veidota saikne starp izdevumiem un ieņēmumiem. Tā tad nākošu daudzgadu finanšu skēmas nākotni diskutēsim. Un mūsu pašu resursus. Tagad uh, lūdzu referentu izteikt viņa pirmo vispārējo ievada daļu. Un kā vienmēr, 5 minūtes, un tad grupu pārstāvji un trīs pārējās daļās. Tad uh, varēs piedalīties diskusijā kolēģi tā, kā viņi pieteiksies. Citādi būs uh, neiespējams to laika ziņā aptvert. Paldies! Gracias, presidenta. Soy flexible. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu elastīgs, ņemot vērā laiku, kas ir e, paredzēts, un man ir jādodas no sanāksmes prom 11. Bet, ja nepieciešams, tad es varēšu ceļot savus ceļojumu plānus. Jo ir ļoti svarīgi, lai visi runātāji koordinatori varētu paust savus viedokļus. Vēlos atgādināt vispārīgajos apsārumos to, ka Sure komitejas ziņojums pirmkārt ir parlamenta politiska deklarācija par nākotnes finanšu perspektīvām, tāpēc e, ir nepieciešams visu politisko grupu uh, augsta kompromisa pakāpe. Un es gribu iesaist norādīt, ka 500 balsis atspoguļotu ma mažoritāru konsensu Eiropas parlamentā un varētu reāli ietekmēt gan komisijas priekšlikumu, gan arī nākotnes sarunas par daudzgadu finanšu schēmu, kas sāktos uh, rudenī. Mēs esam saņēmuši pāri par tūkstoti grozījumu. Lielākā daļa no tām neievieš radikālus grozījumus ziņojumā, bet to vienkārši uzlabo. Un atsevišķi ir pretēji referenti viedoklim, un es domāju, ka mēs varam runāt šeit par konsensu kopumā. Bet Gribu arī uzteikt to veidu, kā ir strādājušas politiskās grupas, meklējot iekšēju konsensu. Un iesniedzot referentam grozījumus blokā, kas dod iespēju sagatavot pirmo kārtu ar kompromisu grozījumu un padarīt vienkāršāku to veidu, kā mēs eh, saskaņojam dažādās politiskās uh, nostājas. Atsevišķi grozījumi no deputātiem, kur neietilpst Sūre komitejā un kuri uh, atsevišķus punktus skata ļoti detalizētā veidā, un tas mazliet darbu apgrūtina, jo šis ziņojums nav deklarācija par Eiropas Savienības nākotnes politiku. Uh, ja mēs tā rīkotos, tad mēs vienkārši iep, iep, pārkāptu citās parlamenta kompetencēs, tā, kas nebūtu no mūsējas, un tāpēc es gribētu aprobežoties tīri ar budžeta saturu un atstāt politiku detaļas kompetentajām parlamenta komitejām. Vēlos arī norādīt, ka ziņojumā nevajadzētu pārsniegt 150 punktus, pretējā gadījumā tas kļūtu neproduktīvs. Bet es arī ceru, ka politiskās grupas parādīs savu elastīgumu, lai varētu es paturēt šo struktūru, kas bija cerēta ar 150 punktiem, kā jau sacīja priekšsēdētāja. Ja Eh, mēs gribētu šo struktūru paturēt un izveidot konsolidētu versiju, lai struktūra atbilstu tai finanšu schēmai, kādu mēs beidzot izlēmjam. Un, kā jau es sacīju iepriekš, ir ļoti daudz kompromisu grozījumi, kuros mēģināšu izcelt tos viedokļus, ko pauž politiskās grupas. Mēs esam veikuši pirmo izvērtējumu politisko grupu grozījumiem, kas dod mums iespēju noteikt to, ka lielākā daļa punktu mēs redzam augstu konverģences pakāpi. Ir tiesa arī, kā vairāk temati vairākos tematos mēs nevarēsim panākt vienošanos, un šeit būs debatas, un konsensus nebūs taču priekšsēdētāji tie jautājumi, par kuriem mēs diskutējam un kurus mēs liekam uz balsojumu Sūre komitejā 24.5. maijā, lai tādu būtu maksimāli nedaudz, un lai mēs varētu iekļaut maksimāli paustos viedokļus no politiskajām grupām. Paldies! Jā, vielen dank! Um, Jā, paldies! Tagad, uh, tā kā tautas partijas koordinators nav, tad uh, sāksim ar SND koordinatoru. Jo, Gēram, lūdzu. Ah, Ivailu. Gut. Ivailā tas būs. Ja. Ich gehe auch glatt über zum Karl, also das ist kein Problem. Uh, we, we, we were not quite, uh... Mēs nebijām gatavi šīm diskusijām. Mēs sapratām, ka mēs diskutēsim par izaicinājumiem un politiskajām prioritātēm. Vai mēs par to tagad varam diskutēt? Nē? Nē, tagad tāda vispārīga komentāra. Labi, tad es izteikšu šos vispārīgos komentārus un Ivailau izteiksies par nākamo punktu. Tad vispārīgi komentāri mums nav nekādas vēlmes mainīt ziņojumu struktūru. Jā, varbūt, ka mums ir viedokļa atšķirības par struktūru, bet es nedomāju, ka šodien būtu saprātīgi vēl mēģināt mainīt struktūru. Visi grozījumi ir iesniegt saskaņā ar šo struktūru, un tas būtu ļoti nepraktiski tagad mainīt ziņojumu struktūru. Tāpēc mēs to varam pieņemt. Mums svarīgākais ir tas, lai mēs eh, no šī brīža līdz plenārsēdēji organizētu mūsu darbu tā, lai grupas varētu iesaistīties saprātīgi diskusijās par kompromisiem. Es jau ar Salvadoru par to diskutēju un esam viņam jau pateikuši, ka mums kompromisu iesniegšanas termiņam ir jābūt 2. maijā, jo mums ir 3. un 4. maijā vēl sēdes grupā, un mums tiešām ir vajadzīgs šis laiks, lai grupā apspriest šos ko kompromisus līdz plenārsēdēji. Es saprotu, ka Salvadors pieņem šo mūsu lūgumu un par to mēs esam ļoti priecīgi. Piekrīt viņam, ka mums vajadzētu tiešām censties rast tādus uh, plašus risinājumus par eh, lielākoties jautājumu. Par visu nevarēsim vienoties, bet mums ir jābūt spēcīgās pozīcijās sarunās ar padomu. Šī ir tikai sagatavošanās. Lielais izaicinājums būs tad, kad tiksimies ar padomi un mēģināsim rast eh, dialogu ar padomi. Pat ja šī ir tikai piekrišanas procedūra, tas būs tas galvenais izaicinājums, un ja mēs Eiropas parlamentā būsim sašķelti, uh, tad būs daudz grūtāk rast labākus risinājumus dialogu ar padomu. Piekrīt viņam, ka mums tiešām vajadzētu tiešām uh, strādāt pie kompromisiem un censties panākt tiem pēc iespējas plašāku atbalstu. Bet, protams, ir zināmas robežas, ir zināmas vērtības, par kurām mēs nevaram ie, iet kompromisos, bet visā citādi piekrītam referentu ieteikumiem. Jā, ja, vielen dank, Kārl. Paldies, un tagad Kārls. Sure. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Pirmkārt, runājot par metodi, par rīcības veidu, es domāju, ka mēs arī ar interesi gaidām kompromisus no referenta puses. Tas ir vienīgais iemesls, kāpēc mēs piekritām strādāt ar tik lielu daudzumu grozījumu, un mēs, protams, uh, koncentrēsimies arī uz saviem grozījumiem un varam tos samazināt par 30%, e, saglabājot tās idejas, ko mēs iesniedzam, bet tik un tā grozījumu skaits ir ļoti liels, un tāpēc ir jāstrādā pie kompromisiem. Par struktūru. Mēs varbūt uh, gribētu vienkārši mainīt to, ka uh, sākt ar finansējumu budžetā. Tātad nepieciešamīgi skatīt uh, pašu resursu jautājumu. Uh, Es pieņemu, ka tam joprojām ir plašs atbalsts parlamentā, un tāpēc to vajadzētu likt nevis beigās, bet sākumā. Bet, protams, struktūra nav pats galvenais. Galvenais būs politiskais signāls, kur sūtīsim sabiedrībai un padomēm un komisijai par mūsu prioritātēm. Ļaujiet man tomēr uzsvērt arī to, ko es teicu iepriekšējā sanāksmē Strasbūrā. Problēma tagad ir tāda, Eh, man vismaz tā šķiet, izskatot eh, grozījums, neizlasīju, protams, visus, bet uh, tos papētīju. Nezinu, vai mēs varam runāt par prioritātēm, jo šobrīd uh, viss ir prioritāte. Varbūt esmu nedaudz cīnisks, bet uh, pirmkārt mums nav negatīvu prioritāšu, un mēs uh, prioritizējam visu. Es nesaku, ka tas ir nepareizi, un tomēr, ja mēs aprēķinus veicam attiecībā uz to, ko mēs šeit uzstādām kā prioritātes, tad budžets pieaugtu par 20 līdz 40 procentiem, un es nedomāju, ka tas ir reāli. Mums ir jāskatās reāli, kuri grozījumi tad uh, budžetam dotu tādu patiesu saturu. Ja mēs neizkristalizēsim patiesas prioritātes, tad mēs ne sabiedrības acīs, ne citu institūciju acīs netiksim uztverti nopietni. Mēs to centāmies uzsvērt ar mūsu grozījumiem, ievirzot, uh, ir, iezīmēt zinām virzienu, bet šeit noteikti vēl daudz ko var darīt. Šeit mums ir kopīgs izaicinājums uh, kompromisu rašanā jāsaprot, ka, um, protams, uh, mēs neteiksim, ka budžets nevar pieaugt, bet tomēr zināmām prioritātēm ir jābūt. Un, uh, mums ir jāiezīmē zināmas budžeta daļas, kurās tiešām mēs iezīmējam prioritātes. Mēs centīsimies strādāt arī ar mūsu grozījumiem, lai iet šajā virzienā un ceru, ka varēsim veiksmīgi vest sarunas, lai panāktu rezultātu, kas šīs idejas atspoguļo. Es ļoti labi saprotu, ka tas nozīmē, ka visi šeit parlamentā nebūs apmierināti. Jā, vielen dank. Eh, Paldies. Es gribētu arī varbūt vēl pateikt, ka mums ar mūsu ziņojumu tiešām ir jāsagatavo ziņojums par finanšu plānu. Mēs nedrīkstam šeit eh, veikt tādu detalizētu likumdošanu un nedrīkstam iedziļināties dziļi zināmās politikas jomās. Tāži grozījumi ir tādi. Eh, tie jau runā par jautājumiem, par kuriem būs jāvēl, jārunā tikai vēlāk. Jā, tas, protams, ir jāskata konkrēti, bet uh, ja mēs visi paturētu prātā tikai vadlīnijas un nevis detalizētu likumi, tātad finanšu plāns, tad eh, tam vajadzētu darboties. Tagad bārs lūdzu. Uh, Paldies, referenta kungs, un eh, gribu uzsvērt, ka turpmākais laiks būs ļoti būtisks kompromisu rašanā. Uh, un visas grupas eh, ļoti labi, ka ir gatavs strādāt pie kompromisiem, bet tagad šis laika grafiks kļūst ļoti svarīgs. Un ja mēs raugāmies uz to, kā tagad rīkosimies, mums ir divas zaļās nedēļas priekšā, uh, balsojums māja beigās, un tad tikai viena nedēļa līdz balsojumam plenārsēdē mums ir jābūt uh, piesardzīgiem, ka lai nerastos iespējas, ka mēs te vieni paši strādājam un lai tad mums uh, plenārsēd nesniegtu atbalstu, jo tā varētu būt problēma. Ja viņi domā, ka mēs strādājam pie tā tā kā slepenī, tad viņi mūs varbūt neatbalstīs. Un tāpēc nākamnedēļ ir jāveido daudzi kontakti starp grupām par kompromisiem. Jo, ja mēs kompromisus saņemsim, pirmo versiju kompromisiem tikai 2. maijā, zinot, ka šajā grupu nedēļā. Visas grupas noteikti savas pozīcijas, un nākamajā nedēļā Strasbūrā droši vien balsos par to grupās. Ja mums kompromiss nebūs jau nākamnedēļ, vai vismaz kaut kāda apmaiņa nebūs starp grupām, tad pastāv milzīgs risks, ka balsojums Sura komitejā pilnībā netiks atbalstīts plenārsēdē pēc divām nedēļām. Tātad es gribētu uzsvērt. Es saprotu, ka Cilvēkiem ir vajadzīgs laiks kompromisu grozījumiem, un tas arī tika teikts koordinatoru sanāksmi pēc pirms trim mēnešiem, kad tika teikts, mums vajag kompromisu grozījums nākamnedēļ. Tagad mēs tos varētu saņemt tikai 2. maijā, bet tas būs iespējams arī tikai tad, ja mums būs daudz kontakti grupu starpā nākamnedēļ. Es tiešām baidos, ka būs te milzīgas problēmas starp grupām un haotisks balsojums plenārsēdēm. Tas nav neviena interesēs. Par ziņojumu struktūru. Mums, tāpat kā ALDE grupai, šķiet ļoti svarīgi, lai pašu resursu debatas būtu tādā svarīgākā pozīcijā. Un ja mēs ar parlamentu neuzsvērsim to, cik svarīgi ir paši resursi šajās debatēs, jo mēs taču parlaments zinām, ka tas būs politisks jautājums padomē, Nu, mums katrā ziņā kā parlamentam ir jāuzsver, lai šis jautājums būtu svarīgais. Protams, nav jāgroza visa struktūra, kā to piedāvā daži alda grozījumi, bet nu, vismaz nodrošiniet, lai vismaz dažas pozīcijas par pašu resursiem parādītos sākumā, un varbūt tad atgrieztos pie tā vēlāk, jo šis jautājums ir ļoti svarīgs. Un tad, protams, uh, komitejas priekšsēdētājas komentāru par budžeta apmēru. Es zinu, ka mēs šeit diskutējam daudzgad finanšu schēmu un nevis eh, politikas saturu, bet daudzām politiskajām grupām, kā jau Karls līdzīgi teica, prioritātes eh, būs atkarīgs ļoti no satura, kā es iepriekš teicu. Ja daudzgad finanšu schēmā nekas nemainīsies, tad es neaizstāvēs budžeta pieaugumu, bet gan samazināšanu Ja šī ziņojuma pirmajā pāntā tiek teikts, ka demogrāfija, klimata pārmaiņas un enerģijas trūkums ir galvenās prioritātes, tad šie uh, izaicinājumi ir tieši tie, kas ir jāskata politikās tālāk. Un ne tikai uh, padarīt zaļākus uh, kohēzijas fondus, citas politikas, labi, tas viss ir jauki un skaisti, bet ko tas nozīmē? Uh, Un šeit ir jāizdara uh, papildus piezīmes, jāsaka kaut kas par to, ko mēs ar to domājam. Nav jārunā obligāti par zaļu kaut ko, bet mums ir jāsaka skaidri, ko mēs domājam ar KLP modernizāciju, ar kohēzijas politikas modernizāciju. Un tas, protams, viss ir jāsasaistāt energoefektivitāti. Tie ir izšķirīgi svarīgi aspekti šajā ziņojumā. Ja tie tur neparādīsies, tad es uh, nesaprotu, ko tad mēs kā parlaments centīsimies panākt padomē, izņemot to, ka gribam vairāk naudas. Mums ir skaidri jāpasaka, ka šīs ir tās prioritātes, un ja tās tur ir ieliktas, tad esam gatavi aizstāvēt pašu resursus un budžeta pieaugumu, bet tam ir jābūt skaidri pateiktam. Un tāpēc mums ir vajadzīgi šie saturiskie jautājumi, konkrēti jautājumi. Daudz grozījumu jau iet šajā virzienā. Mums uh, tie ir svarīgi grozījumi, lai nodrošinātu to, ka galu galā parlaments to šo jauno DFS atbalstīs un mums būs spēcīga pozīcija. Ir skaidrs, ka visas grupas uh, strādās pie kompromisa grozījumiem, bet mums ir jāsāk jau sarunas nākamnedēļ. Nu, Jā, paldies, un tikai vēl, lai viss paskaidrotu. Pilnīgi pareizi, ko tu teici? Pats par sevi saprotams mums, eh, runājot par to, cik daudz eh, naudas mums ir nepieciešams mūsu nākotnes eh, finanšu ietvaram, mums jāaprakst, kādu politiku mēs vēlamies. Un ja mēs paliekam pie KLP, tad es pieņemu, ka šādas lietas patiešām ir ietverts kā, piemēram, valsts nauda valsts iepirkumam un tā tālāk bet ne tas, ka uh, lauksaimniekiem tik daudz procentus no uh, kādas summas saņem vai struktūra politikas jomā daļēji arī nu, tāda norāda vienmēr. Un reģions ar to es saprotu ar likumdošanu. Un mums jārūpējas par to. Un visiem kopā. Tad, kad mēs uh, radīsim uh, likumdošanas ietveru KLP un kohēzijas politikai. Tad, kad tas būs parlamentā, mans viedoklis ir tāds, ka tas uh, ir tā, ka tam nevajadzētu būt mūsu ziņojumā. In, saturs ievirze, protams, ka tas gan var būt ietverts. EKR vārdā. Lūdzu, kas uzstāsies? Jeżeli chodzi o kwestie proceduralne, to oczywiście czas odgrywa. Paldies. Šajā procedūrā ir ļoti nozīmīgs grafiks. Jo, ja mēs eh, negūstam atbalstu no politiskām grupām kompromisiem, tad ļoti daudz kas tiks nobalsots plenārsēdē, un beigās mēs plenārsēdē liksim uz balsojumu tūkstots grozījumu, kas uh, ir ļoti neproduktīvi un arī um, rodas risks, ka šis ziņojums varētu būt nekoherents, jo tur varētu tikt iekļautas lietas pilnīgi nejošā veidā, tāpēc laiks ir svarīgs, pirmkārt. Otrkārt, pašresursi. Es neredzu nekādas vajadzības iekļaut to ziņojumu sākumā, jo, jo tad Eiropā varētu rasties iespējas, ka šīs debats ir ne tikai akadēmisks. Es varētu piekrist, ka mums ir šis temats jāpiemin, un mēs eh, no savas puses būtu pret eh, šī temata attīstīšanu, taču tā ieviešana, iekļaušana ziņojuma sākumā radītu nepareizu eh, priekšstatu, ka šis ir galvenais temats Un es gribētu saprast, kādas ir iespējas politiski šādu procedūru īstenot. Tāpēc es kritiski izturētos pret šādu struktūras um, grozījumu. Tāpat uh, būtiska problēma ir, kā izvairīties no uh, debatēm par politiku reformu, savukārt tajā pašā laikā runājot par finansējumiem aizstās. Es gribētu piedāvāt situāciju, kurā mēs uh, apspriež, izvairāmies no politiku apspriešanas. Tāpēc, ka citas komitejas runā par izmaiņām dažādās politikās, tāpēc šādu jautājumu, faktisku jautājumu iekļaušana šajā ziņojumā, manuprāt, ir visai riskanti. Tāpat arī vēl viens risks ir pieņemt uh, Eh, lēmumus, ko viegli pamatot ar stratēģiju Eiropa 2020, bet grūti tos pamatot līgumos. Tāpēc mums būtu labāk jāizvairās no situācijas, kurā caur melnajām eh, sānu durtiņām mēs ieviestu reformas, kuras netiktu pamatotas līgumos, kuras apiet dalību valstu eh, pienākums vienai pret otru. Un šī iemesla pēc es gribētu piedāvāt atsaukties uz līguma noteiktajiem pienākumiem un mazāk uz politiskajiem dokumentiem Un uz šodienu vissvarīgākais ir paturēt spēkā termiņus, lai mēs izvairītos no grozījuma lavīnas, kas tiktu iesniegta plenārsēdā. Mēs atceramies, kā notika pagātnē. Balsojums bija e, sarežģīts, bet jo mazāk grozījumi ir plenārsēdē, balsošanā jo labāk. Um. Paldies. Goe. Paldies! Es uh, neesmu īsti pārstāvjus komitejā, bet es uh, mūsu grupas vārdā varu teikt, ka nu, šeit ir ļoti sarežģīta situācija. Sākumā mēs nodarbojamies ar finanšu jautājumiem un vienlaikus arī ar diskusiju par jautājumu, kāda uh, kohēzijas politika būs uh, un kā tā tiks uh, turpināta un viss tas notiek paralēli es domāju, ka mums jāmēģina rast arī tādu izlīdzinājumu. Mēs nedrīkstam uh, zaudēt mērķi un tā apjausmi, par ko mēs runājam, par to, ka ES šie līdzekļi palīdzēs tās lielās atšķirības novērst, kādas pastāv. Un ja mēs parāgamies atzinums citās komitejās, kādas ir vēlmes, tad mēs saskaramies ar lielu finanšu problēmu, to mēs zinām. Nu, man liekas, ka mums ir jārunā par kopējo apmēru, vai tas ir pietiekami tam, ko gribam realizēt, tā, piemēram, kohēzijas jomā. Es saku to tādēļ, ka ir dažādas problēmas un izaicinājumi Pēdējo 10, 20 gadu laikā varbūt tie nebija tik nozīmīgi. Vides jomā nabad, arī nabadzības apkarošana. Un šie temati ir ieguvuši daudz lielāku nozīmi pēdējo gadu laikā nekā citi izaicinājumi. Arī tādēļ, ka jauns dalībvalsts ir pievienojušās un tajās šis jautājums ir ļoti nozīmīgs, un es domāju, ka par um, to mums ir jāpadomā. Uh, Un es domāju, ka pašlīdzekļus nevajadzētu pirmajā vietā likt. Ir ļoti gudrīgi jārunā par pašlīdzekļiem, jo tas vienmēr ir tāds jautājums, uh, no kura daudz grib izvairīties, un arī federālajās pavalstīs un citās valstīs ir tā, ka ir dažādas uh, atrunas uh, atklātā diskusijā, bet es domāju, ka par to ir jārunā. Un jāievēro tādas spēcīgākas un arī nedaudz vājākas valsts dokumenta projektā es redzu šos saistību starp politikām, piemēram, kohēzijas politiku ar stratēģiju Eiropa 2020. Domāju, ka šeit ļoti rūpīgi vēl jāparaugās, vai tas patiesi ir tās, nu, saprātīgi, jo Eiropa 2020 ir tāda vertikāla politikas mm, sektori un dažādi uh, citi lauki, piemēram, kohēzijas politika, tie ir horizontālai aspekti. Un tās ir tādas atšķirīgas politikas, kuras vajadzētu saskaņot. Un tabula pašās beigās to vēlreiz parāda, un līdz šim tas nav pietiekami paveikts. Pavisam īsi kolēģi noteikti arī vēlēsies komentēt un arī mans teikto. Paldies! Paldies tagad Mate Andrejasen. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Es jau atsaucos uz um, grūtībām plānot ilgā termiņā pašā krīzes vidū. Es piekrītu, ka ziņojumam nevajadzētu pārsniegt 150 punktus, un garāks nenozīmē efektīvāks. Tāpat arī Es domāju, ka ir vērts ņemt vērā tos komentārus, kurus darīja zināms vakardien Nacionālo parlamentu pārstāvju sanāksmē, kurā tika noturēta un kur, diemžēl, ļoti daudz no mūsu deputātiem neapmeklēja. Mēs varējām uzklausīt eh, krīzes sakarā paustās raizes un tika lūgts pilnībā pārstruktūrēt Eiropas Savienības budžetu balstoties uz prioritātēm, kuras ļoti daudz mēs pieminam šeit konkrēti, veidojot uh, un runājot pār nodarbinātības jautājumiem. Taču tas nenozīmē, ka tas vēlas veidot uzkrājumus kompensēšanai vai vairāk finansējumu. Mums ir jādomā par to, kā varam ietaupīt, un mēs runājam pār to, ka pirmajā vietā ziņojumā tiek iekļaut pašresursi, bet pār taupīšanu mēs nerunājam. Tālāk vēl viens jautājums, kas tika apspriests vakar, ir kohēzijas fondi. Visi piekrīt, ka e, pietrūks naudas programmu līdzfinansēšanai. Tad kāpēc mums vajadzētu koncentrēties uz šādu veidu politiku un piešķirtai naudu? Un pēdējais punkts, kas manuprāt ir svarīgs, ir Eiropas finanšu e, transakciju nodokļu ieviešana. To pieminēja Zviedrijas pārstāvis, kas runāja par negatīvo pieredzi, kāda Zviedrijai bija 80. gados, kad tika mēģināts šādu nodokli ieviest. Un es nevaru piekrist pašresursu iekļaušanai pirmajā vietā un vispār atsaucei uz šo pašresursu jautājumu. Paldies! Jā, um... Jā, tas ar Zviedriju un šo negatīvo eksperimentu 80. ar finanšu transakciju nodokli. Mēs visi par to zinām, bet dažkārt eh, mēs arī zinām, uh, ka uh, attīstība vēl ir tikai pašā sākumā, un tāpēc kaut kas neizdodas. Dažreiz uh, kaut kas tiek darīts par vēlu, bet nu labi. Tagad Jorans grib vēl kaut ko par to teikt, bet pavisam īsi mums vēl ir garš saraksts. Pavisam īsi un tikai par šo jautājumu. Atcerēsimies, ka tas bija vienā valstī. Tā ir liela atšķirības arī salīdzinājumā ar Eiropas Savienību ar 500 miljoniem iedzīvotāju un tas bija tā, 20 eh, reizes augstākā līmenī nekā eh, tagadējie priekšlikumi par finanšu transakciju nodokli. Tā ir milzīga atšķirība. Nu, labi, tad mēs eh, uz, uzklausījām cilvēku, kas to pārzina labāk. Tagad par šo vispārīgo daļu esam uzklausījuši politiskās grupas. Tikai tautas partija vēl trūkst. Bet, ja neviens negrib uh, obligāti kaut ko teikt par vispārīgo daļu, tad pie tā mēs varētu arī palikt. Jā, redzu, ka visi, kas ir tautas partijas biedri, nemaz negrib teikt neko. Janga Brandī, Džems Ellis, Ivars Godmans un Konstants Krēla. Jautājums. Vai tas ir par vispārīgo daļu, vai tas ir jau par pirmo daļu, par politiskajām, politiskajiem izaicinājumiem un prioritātēm? Not now. Ne tagad. Die, die, gleich, wenn... Tūlīt, tad, kad mēs runāsim par politiskajām prioritātēm un izaicinājumiem, tad mēs runāsim par ziņojumu un attiecīgiem grozījumiem, kas ir tam iesniegt, un tie ir uh, 1. līdz 89. Eh, pants ziņojumā, un jūs redzat arī šo biezo uh, grozījumu kaudzi, un tas ir 1. līdz 4. grozījumu kopums. Yes, thank you, Madam Chair. Um, Paldies, priekšsēdētāji. Last year we... Pagājušā gada beigās mēs mēģinājām eh, nolaupīt 2011. gadu budžeta sarunas, jo mēs gribējām ietekmēt eh, sarunas eh, MFF. To be honest, I'm... Un ziņojumā par kuru mēs atsaucamies. Es eh, gribētu, domāju, kāda mūsu pozīcija būtu bijusi, ja mēs būtu bijuši pie sarunu galda ar padomi. Un, ja ir atsevišķi lēmumi, piemēram, kohēzija fonda lauksaimniecības politika, un ja ir parlamenta pārstāvis pie, eh, pie sēžu galda, tad ko tad var dzirdēt sakām, jo mums nav savas pozīcijas? Mums ir savas prioritātes, un tas nozīmē no savas nostājas. Mēs runājām par individuālajām politikām, atsevišķām politikām šajā komitē. Citi saka, tas nav jādara, citi saka, tas ir jādara. Un mans viedoklis, tad, kad es sāku strādāt šajā komitejā, bija, uh, E, lai mūsu komitejai būtu tas, ko es sauc par helikopteru redzējumu, kas nozīmē, mēs varētu e, sagrupēt politiku jomu svarīgumu Mēs visi nozīmē, saprotam, cik svarīgi ir modernizācija. Mēs uh, piekrītam inovāciju, stratēģijas 2020, stabilitātes nozīmīgumam, bet ja mēs to nepārceļam konkrētu politiku jomās, tad uh, mēs neesam vienojušies par vispārīgu redzējumu. Politikā ir ļoti viegli izveidot redzējumu, ir daudz grūtāk pieņemt drosmīgus lēmumus šī redzējuma sakaram Un es domāju, ka tā ir viena no problēmām, ar kurām mēs saskaramies. Un es domāju, ka ja mēs vienkārši sameklēsim kompromisus, tad mēs nonāksim pie nostājas, ka mums nav nostājas politiski runājot. Tas nozīmē, ka mēs nekādā veidā nevaram ietekmēt visu procesu līdz eh, procesa beigām, kad eh, padomi lem par nākotnes daudz gadu finanšu schēmu, un mēs vienkārši nonākam līdz galīgās vienošanas parakstīšanai. Ar to arī viss beidzās. Un es gribētu aicināt mūsu tuvāko nedēļu laikā. Ne tikai vienkārši meklēt kompromisus, kam mēs visi varam piekrist, bet izdarīt reālas izvēles. Un izvēles nozīmē to, ka mēs e, nevaram pieņemt pilnīgi visus, bet izdarām politiskas izvēles Un nonākam pie nostājas, kurai mēs piekrītam. Un tad atkal mēs neizdaram izvēles. Mums ir jānāk klajā ar e, kompromisiem, kas nav pieņemami pilnīgi visiem. Paldies! Paldies! Es esmu nedaudz optimistiskāk. Es domāju, ka mēs saņemsim ziņojumu kam būs zināms spēks un izteiksme, un tik un tā mēs arī varēsim gūt plašu vairākumu atbalstu. Bet pirms tam, protams, mums būs jāizlēmj vairāk jautājumu. Ar eh, kompromisiem vien mēs eh, nevarēsim tikt galā. Protams, būs arī vēl strīdi, kas būs jāizšķir, bet eh, viena lieta ir skaidra, ka ja mēs kā parlaments paši neieņemsim nekādu pozīciju, tad padome darīs ar mums, ko vien gribēs. Uh, un tāpēc jau vienkārši pašsaglabāšanās eh, instinkta dēļ vien mums ir vajadzīga pozīcija. Tagad? Nē. Ivars Godmanis par vispārīgo daļu. Jā. Centīšos izteikties ļoti īsi. Pēdējā sēdē ar padomas pārstāvjiem mēs praktiski neko nepanācām par pašu resursiem un virkni citu lietu. Uh, Mans priekšlikums eh, ir divās daļās. Pirmkārt, par principiālo atbildi uz dalību valstu piedāvājumu iesaldēt budžetu 2013 eh, gada līmenī, un mums ir jāatbild, vai mēs to pieņemam vai nē, jo ja mēs sašķelsimies šajā jautājumā, tad tas ir cits veids, kā rīkoties. Mēs nepiekrītam iesaldēt budžetu 13. gada apmērā. Bet tad mums ir jāpierāda, kā uh, palielināt budžetu. Un ja mēs piekrītam padomē, tad mums ir jāizstāv citas mūsu iespējas, paši resursi, tie varētu būt ne tikai uh, nodokļi, bet arī EIB kapitāla uh, palielinājums vai arī obligācija veidā iegūt līdzekļus. Un vakardien ir viens piemērs, kas parāda, ka sistēma pilnīgi e, nepareiza. Dalībvalstis e, Kankūnā vienojās 2,4 e, miljārdus veltīt uh, klimatam. Un uh, tāpēc mums tagad ir budžeta komitejā liels problēmas, jo mūsu referents teica, kāpēc mums ir jāmaksā par Ķīnu vai citām valstīm, kas uh, kā Lamasūra kungs teica, ir daudz attīstītāk nekā daudz mūsu valstis. Un tāpēc es domāju, ka mums ir jābūt spēcīgai atbildē, vai nu mēs piekrītam, vai nu mēs nepiekrītam tām valstīm, kas ir uh, svarīgākās padomē Vā, Vācija un Skandināvijas valstis, kas iesniedz šo priekšlikumu rakstiskā veidā. Konstance. Konstance. Jā, paldies, priekšsēdātājs kundze. Arī es gribēju ko teikt par uh, vispārējām diskusijām. Es varu tikai vēlreiz uzsvērt, ka Garīgas uh, kunga ziņojumā līnijas par politiku, ko nosaka parlaments un kur mēs esam visi kopā un ļoti detalizēti to arī nosaka, un tas mums arī ir jāizteno. Es domāju, ka katrs no mums ir citā komitejā un uh, zinu, ka tas viss ir daudz, teiksim, dziļāk saturos, tad, kad mēs runājam par likumdošanas uh, priekšlikumiem. Un tas ir tāds politisks uh, diskusijas veids. Uh, komitejās un uh, likumdošana ir koplēma procedūras ietvaros. Mēs nevaram domāt šajā ziņojumā, domāt, ka nu mēs ātri, un norādīšu vēlreiz uz uh, laika grafiku, ka mēs ātri varēsim visās jomās, un ir tīpaši lauksaimniecībā un kohēzijā atradīsim risinājumu un modernizēsim situāciju. Garīgs kungs ir iesniedzis ļoti labu priekšlikumu, ir īpaši kohēzijas politikā. Un es domāju, ka tas patiešām ir nu, tāds tālajošs priekšlikums par to, kā modernizācija vēlāk likumdošanā varētu tikt veikta. Paldies! Jā, labi. Tad vispārējās diskusijas ir noslēgtas. Salvadora, vai tu vēl vēlēs izteikt kādu secinājumu? <clears throat> Una sola presidenta de... Tikai, tikai dažas, daži jautājumu. Pirmkārt, par kalendāru runājot. Ir skaidrs, ka ja politiskās grupas vēlas e, saņemt kompromisu priekšlikumus maksimāli drīzā laikā, tad referentam ir jāpātrina darbs ar sekretariātu, un to mēs varam veikts vienīgi ar atpakaļojošu datumu. Tad mēs jau esam runājuši par to, ka mēs varam pavirzīt tālāk sanāksmi datumu, e, pārcelt tuvāk sanāksmi datumus, lai mēs varētu paspēt izskatīt grozījumus maksimāli drīzā laikā no politiskajām grupām. Bet pēc būtības runājot, tad, kad mēs uh, pārskatām politisko grupu pārdomas par vissvarīgākajiem jautājumiem. Es gribētu apstiprināt vēlreiz šo domu par ziņojumu struktūru, kas bija iecerēta kā politiska deklarācija. Protams, ehm, te tika ņemti vērā šo kolēģu kā Gerbrandī un citi viedokļi. Bet Mēs ar šo sure komiteju varam mēģināt grozīt kopienas politikas, bet tie, kuri ir ar garāku parlamenta pieredzi, saka, ka kompetentajām e, komitejām ir jāizsakās par visiem jautājumiem. Mēs nevaram klā, nākt klajā ar priekšlikumu, kas ir uh, E, pilnīgi revolucionāra, kas piedāvātu pilnīgas izmaiņas budžeta politikā, bet esmu pilnīgi pārliecināts, ka kompetentās komitejas. E, tādā gadījumā mēs e, nenonāktu ne pie kādas vienošanās. Un tāpēc mani tuvinājumi būtu, varētu būt mazliet eh, tādi, kas liek vilties attiecībā uz īstermiņa mērķiem, bet ja mēs vēlamies nosūtīt eh, spēcīgu politisku signālu no parlamenta, tad mums ir vienīgā iespēja ņemt vērā viedokļus un bāžas no visām kompetentajām komitejām. Es neredzu citu veidu, kā to izdarīt, un es domāju, ka šo ierobežojumu ietvaros Eh, mums izdodas eh, sagatavot tādu ziņojumu, kas ņem vērā šos jautājumus. Un ja padomē pārlieku attālinās no mūsu viedokļa, tad es gribētu aicināt jūs balsot pret šādu padomas pozīciju un priekšlikumu. Bet mums ir jādomā par tādu priekšlikumu, Eh, tā, eh, tādu balsojumu, eh, kas būtu maksimāli tuvs mūsejai, un tāpēc ir nozīmīgi balsot 18. jūnijā, un tad, kad būs galīgais balsojums padomē, tad mēs būtu spējīgi pieņemt politiskas lēmumus, kas ir kompetenti. Ja šis galīgais padomis lēmums ir savietojams ar mūsu sure komitejas priekšlikumu. Šādā, tādā gadījumā mēs balsojam par e, finanšu perspektīvu vai to norādā, noraidām. Mums jau ir bijušas pieredzes pagātnē, un es domāju, ka mēs nosūtam skaidru politisku vēstījumu, cik tālu mēs esam gatavi iet, un padomu šādu pozīciju ņemt vērā. Lūk, tas no manas puses ir viss priekšsēdētāji. Tā. Tagad viens jautājums, lūdzu. Es gribēju tikai uzdot vienu jautājumu Garīgas kungam. Es tiešām augstu vērtēju viņa pieredzi un uh, šo te veidu, kā viņš strādā, bet ar jūsu pieeju, kāpēc mēs vienkārši neņēmām visu uh, specializēto komiteju atzinumus un uh, neapvienojam tos, lai izveidotu ziņojumu? Kāda tad ir sur komitejas loma? Un tāda ir mūsu loma, ir skatīt nozaru komiteju atzinums un tad skatīties, kāds ir šis apkopojums. Tātad jautājums, kāpēc mēs neapkopojam vienkārši šos atzinumus? Jā, protams, varat atbildēt, bet tas man tagad uh, nedaudz izskatās, ka uh, tādā laulībā mēs gribam runāt par attiecībām, bet par to jau mēs runājām sākumā. Uh, uh, sure added... Tā ir sura pievienotā vērtība. Tas ir instruments, kuru es izmantošu, lai izanalizētu kompetento komiteju priekšlikums. Protams, ja jūs raugāties uz uh, dažādo komiteju ieguldījumu un redzat galīgo ziņojumu projektu, tad redzēsiet, ka mēs uh, vienkārši neapkopojām atzinumus, bet mēs uh, paņēmām daļas no šo kompetento komiteju atzinumiem, bet centāmies Eh, salāgot un eh, saskaņot šos atzinumus ar kopīgo struktūru un referentu un politisko grupu viedokļiem. Tāpēc eh, tas nav labs risinājums, manuprāt, vienkārši komiteju atzinums savirknēt ķēdītē. Mēs centāmies radīt tādu vienotu ziņojumu, integrējot komiteju ieguldījumus un uh, Tāpēc man šķiet, ka mēs darījām visu, kas ir mūsu spēkos, lai integrētu komiteju paustās bažas. Nevis vienkārši savirknējot šos dažādos ieguldījumus. Un tas man šķiet ļoti atšķirīgs darbības veids. Paldies! Tagad uh, esam noteikuši šo vispārējo ietvaru, un tagad ķersimies pie diskusijām par grozījumiem. Es jau teicu, ka ziņojums no 1. līdz 89. pantam ir pamats mūsu diskusijām, un pirmie četri grozījumi bloki, par to mēs diskutēsim. Nu tad sākam. Līdz šim ir pieteikušies trīs kolēģi. Tagad eh, mēs nedosim vārdu tikai katram no politiskās grupas, bet kas, katrs, kas grib, tad jāpiesakās, un Kārlis jau ir pierakstīts, tagad Marija Kaivajo, Ivailo Kalfins un Karls Haglunds. Labi, sāksim, Marija. Thank you, Chair. Paldies, priekšsādātāji esmu iesniegusi virkni grozījumu, kas tika apspriesti, un tos atbalsta Eiropas Tautas partijas deputāti Itrē. Un šie grozījumi attiec uz virkni jomu, piemēram, pētniecība. Mēs prasījām a, palielināt finansējumu nākamajai pētniecības pamatprogrammai un esam teikuši, ka ideāli mēs gribētu, lai budžets dubultotos, lai veicinātu izcilību, bet arī, lai veicinātu to, ko mēs saucam par ceļu uz izcilību. Mēs saprotam, ka vienīgais kritērijs uh, tam vajadzētu būt izcilībai, bet uh, šobrīd nav labs geogrāfiskais sadalījums uh, pastāvošajā septītajā pamatprogrammā. Tātad dažas no dalībvalstīm, dienvidu dalībvalstis un citas valstis uzskata, ka šī, šis sadalījums nav godīgs. Izcilība pastāv arī citur Eiropā, daudzos universitātēs, arī uzņēmumos. Un šis finansējums būtu jāiegūda, lai meklētu šīs te izcilības saliņas un veidot šo te ceļu uz izcilību, kā mēs to nosaucām. Tas vakar tika apstiprināts ITRA komitejā kā daļa no vidusposma pārskata, runājot par eh, ziņojumu par eh, septīto pamatprogrammu. Mēs esam iekļāvuši daļu no nākamās pamatprogrammas un šos grozījumus tur iekļāvām un eh, vispārējais vairākums itrē to atbalstīja. Par rūpniecību esam iesnieguši virkni grozījumu, lai uh, uzsvērtu konkurētspēju un īpaši uzsveram vienkāršošanu, lai MVU varētu labāk piekļūt finansējumu un arī inovāciju un resursu efektīvas izmantošanas jautājumu rūpniecības sektorā. Par enerģētiku esam uzsvēruši to, cik Energoefektivitāte ir svarīga, energoinfrastruktūra, lai sasniegtu uh, visiem pieejamu un tīru enerģiju. Esam norādījuši arī, ka finansējums citās programmās, kā piemēram struktūra fondos, kā mērķis tur būs jānosaka arī kapacitātes veidošana pētniecībai un inovācijām, kompromisu spējas veidošana Eiropā, uh, un tīras pieejamas enerģijas veicināšanu. Par horizontāliem jautājumiem mēs aicinām uh, vienkāršot struktūras uh, un finanšu noteikumus finansēšanas programmām, ne tikai pētniecīgas programmai, bet, ja iespējams, arī visām Eiropas uh, finansējuma programmām. Tām vajadzētu būt vienkāršākām un elastīgākām. Lielas paldies! Dankšan, Marija. Paldies. Marija, tagad Ivailā. Uh, Paldies. Jūta, es gribētu izteikt pāris komentārus, kas ir tādi vispārīgāki. Neiedziļināšos konkrētās detaļās. Mēs kā grupa esam iesnieguši virkni grozījumu, un arī atsevišķi deputāti mūsu grupā ir iesnieguši grozījumus. Uh, un tad, kad stāksim strādāt ar tekstu, tad pie tā pievērsīsimies. Bet tā vispārīgi runājot par politikas izmaiņām un politiskajām prioritātēm. Un tas ir arī šī ziņojuma daļa savdar ziņojumā. Pirmkārt, ja mēs domājam par budžetu, mums ir jādomā par uh, ietekmi, bet ne par naudu, naudas apjomu. Protams, mums ir budžeta ierobežojumi, bet ja mēs uh, sākam no otra gala, sākam ar šiem ierobežojumiem, tad man ir lielas bāžas, ka mēs nevarēsim šīs politikas pareiz nostādīt un e, noformulēt, ko gribam sasniegt ar šo ļoti svarīgo finanšu instrumentu. Otrkārt, mums ir jāapkopo pastāvošo politiku stabilitāti ar jauniem mērķiem, lai jaunos instrumentus varētu izstrādāt nākamajā DFS. Es nedomāju, ka mēs šajā ziņojumā varēsim pārkārtot visas uh, Eiropas prioritātes. Pirmkārt, tas nav iespējams. Otrkārt, mums ir jāatgādina, ka Eiropas budžets ir viens no instrumentiem, lai sasniegtu to, ko vēlamies sasniegt ES. Mums ir nacionālie budžeti, mums ir papildus finanšu instrumenti, ir citas iespējas, kā piemēram PPP un citi tad, tad mums nav jāizvēlas viena vai divas eh, prioritātes un jāpasaka, ka tās ir atkarīgas tikai no Eiropas budžeta. Tātad jāatrod šis līdzsvars starp pastāvošajiem mērķiem un jāpielāgojas arī jaunajām prioritātēm. Jāizdara vairākas lietas. Pirmkārt, ļoti svarīgi ir radīt uh, pietiekam labus apstākļus, lai varētu īstenot Lisbonas līgumu, jo joprojām uh, ir problēmas ar tā piemērošanu. Otrakārt, ES 2020 stratēģija. Mēs to nepārstrādāsim, tā ir gatava, bet mums jādomā, kā budžets varētu strādāt dažādās sfērās, lai panāktu 2020. gada stratēģijas mērķus. Mums jādomā par prioritātēm nākamajā daudzgad finanšu schēmā arī tādā ļoti īpašā kontekstā. Daudzas valstis eh, joprojām saglabās taupības pasākums budžetā, tas ir sagaidāms, bet mēs sagaidām arī izaugsmī drīzumā Eiropas ekonomikā. Un šai izaugsmē būs vajadzīgs papildus investīcijas. Otrkārt mums ir Eiropas semestrs, mums ir ekonomiskā pārvaldība un tā tālāk. Uh, kā Eiropas budžets varētu ietilpt šajā labākajā ekonomikas pārvaldībā. Es domāju, ka tas nosaka šo kontekstu. Treškārt, mēs runājam par lielāku Eiropas ekonomikas saskaņošanu, kā tur varētu izmantot budžetu kā instrumentu. Mēs runājam par uh, konkurētspēju uh, ārpus Eiropas Savienības, un šajā kontekstā mums ir jāieliek mūsu politikas uh, un jāskata visas sadaļas. Protams, mums ir jāveic reformas, kas ir ļoti nepieciešams. Mums ir e, izdevumi budžetā jāpadara vairāk orientēt uz rezultātiem. Mums ir jārunā par uh, publisku naudu, publiskiem labumiem, kas tiešām kaut ko rada sabiedrībai. Un mūsu pozīcija grupā ir ļoti skaidra, ka budžets nedrīkst ignorēt sociālos aspektus Eiropas attīstībā. Uh, darba vietu radīšana, nodarbinātība, ievainojumās grupas, MVU, sociālās izstumtības jautājumi. Protams, ka Eiropas budžeta uzdevums nav šos jautājumus atrisināt. Tie ir galvenokārt nacionāla uzdevuma, bet mēs tos nedrīkstam arī ignorēt Eiropas budžetā. Mums ir dažas ļoti skaidras prioritātes, kas mums ir, un ar prieku konstatēju, ka tās parādās priekšlikumos. Pētniecība un attīstība. Tā ir jābūt galvenajai prioritātei. Otrakārt, e, enerģētika. Ārējās politikas, klimata pārmaiņas, bioloģiskā daudzveidība, e, transporta infrastruktūra, jūras politika, kosmos un tā tālāk arī te ietilpst. Un visbeidzot daži jautājumi par uh, to, kas mums vēl jāapspriež. Pirmkārt, runājot par budžetu, mums ir uh, jāapdomā, kādas ir iespējas izmantot citus finanšu instrumentus un izmantot svīras efektu budžetā. Otrakārt, neesmu īsti, ne, nesaprotu īsti, ko viņi domā ar negatīvām prioritātēm. Uh, teiksim skaidri, vai mēs vēlamies šeit samazinājumus, kas šos lēmumus pieņems, padoma vai kurš, nu, nezinu. Uh, Bet šī te terminoloģija, negatīvas prioritātes, mēs, manuprāt, tādējādi radām lielāku sajukumu budžetā. Treškārt, elastība. Vienalga, ko mēs lēmsim budžetā, tam ir jābūt elastīgam, lai um, risinātu izaicinājumus, kas parādīsies šajā periodā. Un visbeidzot ir jautājums, kuru esam skatījuši arī mūsu grozījumos, proti, ka mums ir būtiska atšķirība starp saistībām un maksājumiem, kas pieaug. Uh, Tas ir jāatrisina, tas ir jāsamazina, protams, nesamazinot budžeta apjomu, bet drīzāk ar tiem finanšu līdzekļiem, kas tiek sniegti, jādod iespēja sasniegt un, un izpildīt tās saistības, kas ir um, apņemtas. Paldies! Danke! Paldies! Tagad uh, sveicam šeit arī daudzpartijas koordinātoru. Ir ieradies no sava otra būvlaukuma pie mums. Sirsnīgi sveicu! Viņš droši vien uzklausa to, ko mēs tikko apspriedām, un es domāju, ka ja viņš vēlas uzreiz eh, runāt, tad es viņu varu pierakstīt sarakstā. Nu labi, tagad Karls. Vielen dank. Uh... Paldies. Well, first of all, I... Pirmkārt, nevar atturēties nokomentēt to, ko Ivailo tikko teica par negatīvajām prioritātēm. Protams, tas nav vienkārši, un jautājums ir, par to, cik detalizēti jārunā par negatīvajām prioritātēm, bet ko mēs mēģinājām pateikt? Ka mums ir arī jāskatās, lai mēs tādā gudrā veidā pārbaudītu uh, liečinējos tēriņus, lai konstatētu, vai šeit tiek dota Eiropas pievienotā vērtība, vai varbūt varētu uh, kaut kā ietaupīt zināmas izdevumus, kas mums šobrīd ir. Mums tas ir jādara, jo pat eh, bez ietaupījumiem mums būs vajadzīgs vairāk eh, naudas, bet eh, mums vispirms, protams, ir jāizvērē, jāizvērtē līdzšinējie tēriņi, lai ticami varētu prasīt vairāk līdzekļu. Es domāju, tas ir visu, vienmēr patiesība, vienmēr finanšu kontekstā. Tā ir tāda vispārēja pieeja, kas ir jāizmanto. Par dažiem grozījumiem. Uzsvēršu dažus ALDE grozījumus priekšsēdētāji. Es saprotu, ka jūs gribējāt apspriest pirmos 89 pāntus. Pirmkārt, par tēriņu apjomu. Mēs esam uh, grozījuši pāntu, kur ir runa par apjomu un vai tērēt 1% uh, no Eiropas kopienākuma vai vairāk. Un arī Vailo teica par to, Mums ir jāraugās, lai visi Lisabonas līguma pienākumi tiktu īstenot, bet ar līdzinējo tēriņu apjomu mēs to nevarēsim panākt. Mēs vienkārši gribam būt ticam, prasot vairāk līdzekļu. Nav jau teikt, ka mēs tos saņemsim. Tātad jāraugās, vai tas ir iespējams. Ja nē, tad nē. Bet te pašā laikā esam centušies skatīties, eh, kādā līmenī mēs tērējam līdzekļus Eiropas ārējās darbības dienas, piemēram. Uh, Tātad eh, ir viens piemērs, kā var ietaupīt dalībvalstu līdzekļus eh, šo kopējo dienestu. Tādējādi valsts varētu ietaupīt līdzekļus, jo šīs lietas tiktu darītas kopīgi. Un mēs to varam darīt, kamēr vien tas eh, ir tādā labā veidā. Un tas ir jāanalizē. Par to ir jārunā arī ar padomu. Jo mēs varētu nonākt situācijā, kad mēs izveidojam Eiropas darbības dienestu, kas ļautu dalību valstīm ietaupīt, bet galu galā viņi izlēma neietaupīt, un tad mums ir dubult struktūras, un neviens nav ietaupījis. Tas ir tas izaicinājums. Tad mums ir jāuzsver, ka vairāk līdzekļu jāsniedz izpētēji un zinātnēji. Tas mums visiem ir svarīgi. Par KLP mums būtu jābūt iespējai runāt par to, vai tur var veikt kaut kādus samazinājumus, jo mēs nevaram teikt, ka katrs eiro iztērēts KLP dod Eiropas vienoto vērtību, bet tas arī nenozīmē, ka mums vajadzētu tur veikt milzīgus samazinājumus. Mums vienkārši ir jāizanalizē šī politika, un vai nu tur būs vajadzīgs vairāk vai mazāk naudas jānokonstatē, atkarībā arī no tā, kādi uzdevumi mums būs KLP. Ka esam uzsvēruši arī tādas lietas kā Eiropas attīstības fondu un tā ievietošana budžetā, bet tas nenozīmē, ka tur var ņemt uh, naudu no citām daļām. Vienkārši dalību valstīm būs jāpārvieto izdevumi no savu budžetu uz Eiropas līmeni. Par administratīviem jautājumiem mēs esam izteikuši priekšlikums par ietaupījumiem administrācijā. Zinām, ka ne visi tos atbalsta, bet mums jāskata administratīvās struktūras, uh, Zinām, ka visi neatbalsta mūsu priekšlikumus, bet mēs ietaupītu diezgan lielas naudas summas, tātad tie nav tikai tādi simboliski samazinājumi un ietaupījumi, ko varētu saukt par populismu. Jo tagad nav runa par to, vai lidosim biznesa klasē vai ekonomiskajā klasē, te ir runa par patiesām administratīvām struktūrām, par uh, finanšu uzraudzības iestāžu, trīšu atrašanās vietām, uh, vai mūsu trīs atrašanās vietām, vai komiteja ekosok, vai tā dod pievienotā vērtība, vai ne. Tātad lielas lietas, un te nav runa tikai par simboliskiem ietāpījumiem. Mēs tiešām eh, diskutējam Eiropas Savienības administrācijas struktūru. Es zinu, ka daudz no šīm lietām ir līgumā, un tomēr mēs gribētu sniegt tādu politisku signālu, eh, kaut gan tas ir sarežģīti. Tad par sadaļām, izdevuma kategorijām. Uh, esam piedāvājuši e ES 2020 pilsoņu ārējās attiecības un administrācija. Tās ir trīs sadaļas, tas mūsuprāt veidot elastību, kas ir nepieciešama, lai nākotnē tiktu galā ar budžeta izdevumiem. Jo pasaule mainās tik ātri, ka mums ir vajadzīga lielāka elastība starp šīm sadaļām. Tā ir mūsu izvēlētā pieeja un ar nepie, nepacietību gaidām sarunas ar pārējām grupām. Paldies, priekšsēdētāji. Ähm, Paldies, Karl. Idejas, kuras Alda ir attīstījusi, lai struktūras ziņā par ES administrāciju mainītu īsinājumu viena darba vieta Eiropas parlamentam un viena vieta, kurā ir koncentrētas visas aģentūras. Es domāju, ka tā ir ļoti tāda šarmanta ideja tādēļ, ka šeit mēs arī uh, padomē varam parādīt spoguli. Es nezinu, vai mēs uh, parlamentā šeit uh, varētu apsloto vairākumu saņemt, bet pat ja mums parlamentā tas būtu, tad uh, padome, nu es nezinu, kā padome tagad varētu uh, to pildīt, bet es varētu teikt, jā, nu tā tie ir vismaz jūsu izdevumi, nevis mūsējā. Tagad uh, Jans Klots. Kas ir Jūta? Jā, paldies, Jūta. Mēs arī dažus grozījumus iesniedzām, dažus kā guvi, citus kā atsevišķi deputāti. Nerunāšu par visiem, bet tikai par pāris aspektiem, kas manā skatījumā ir ļoti nozīmīgi. It īpaši uh, problēma par demogrāfisko attīstību. Mums nozīmīgi ir eh, norādīt uz to, ka tas nav tikai izmaksu faktors, jā, protams, ar to jānodarbojas, ir un, mm, izmaiņas, bet, nu, ir jārunā arī skaidri par to, ka pensijas arī ir daļa no pirktspējas un um, iedzīvotāju novecošana eh, rada arī jaunas darba vietas. Mēs esam izteikuši vienu grozījumu, un es domāju, ka mēs šo aspektu nedrīkstam aizmirst, lai arī, protams, sadalījums un finansējums ir nozīmīgs, un mums jāredz ne tikai problēma puse, bet arī iespējas, kādas ir tajā ietvertas, lai tādas labas un saprātīgas darba vietas radītu. Un uh, tā ir arī daļa stratēģija e ES 2020, lai labas un uh, noturīgas darba vietas tika veidot. Un otrs kas mums ir nozīmīgs, tā ir nabadzības apkarošana. Par to arī tiek runāts e ES 2020 stratēģijā. Tas pagājuši gadu bija ES prioritātes jautājums, apkarojot sociālo izstin, izstumtību un nabadzību. Es domāju, ka šeit tam vajadzētu būt tādam saturiskākam ar konkrētiem pasākumiem, ar budžeta līdzekļiem, lai tas nebūtu tikai retorisks jautājums, bet arī, lai pilsoņi redzētu, ko ēst e dod. Tas nevar būt tikai rūpniecības un ekonomikas jomā, bet tas ļoti konkrēti ir nepieciešams pilsoņiem. Pilsoņiem jāsajūt, ka mm, ES ir pievienot vērtību arī viņiem. Energopolitika ir nozīmīgs punkts, it īpaši ievērēt Fukushimas problēmas. Šeit mēs redzam, kur īsti sakņojas problēmas, kur tās ir. Mūsu skatījumā energopolitika katrā gadījumā ir prioritāte attiecībā uz pārmaiņām, uz ātrām pārmaiņām, uz plašāku atjaunīgo enerģiju izmantošanu. Un tas ir visā ES līmenī iespējams, jo dalībvalstu atsevišķā līmenī diez vai tas ir tā realizējums. Un, manuprāt, mums ir liela atbildība, bet arī paties liela iespēja parādīt, kāda var būt EE e es politiku pievienotā vērtība. Un pēdējais um, ļoti nozīmīgs punkts. E, izejas klauzula. Ir um, daži reģioni, kas no uh, kohēzijas fonda, kas kohēzijas fondā vairs netiek iekļauti. Austrumvācijā, piemēram, bet uh, šie reģioni ir ļoti atkarīgi no maksājumiem no kohēzijas fonda kolēģiem tur ir arī skaidrs, ka tas mainās un ka mm, ir nobīdas jaunajām dalībvalstīm, bet es gribu pasvītrot, ka, lai tas politiski būtu pārstāvēts, eh, tam jābūt pakāpeniski, nevis eh, tādam straujam lēcēnam vai līdz arī pārtraukumu šajā jautājumā. Gribēju tikai uzstāt, ka tas ir tāds nozīmīgs punkts un ka uh, sociāli aspekti jāievēro. Mēs vēl par pāris citiem jautājumiem esam runājuši, bet, nu, diskusiju laikā un izstrādājot kompromisus vēl varēsim tiem pievērsties. Paldies! Jā, paldies, patiesi reģionālā politika noteikti uh, spēkā ir uh, teikums, es ne, ne uh, skatos uz partijām un politiskām grupām, es zinu tikai reģionu intereses. Bet šajā vietā es domāju, ka nu, ļoti skaidram mūsu redzējumam jābūt. Tagad Raimers. Mēs tagad runājam par izaicinājumiem un prioritātēm, bet vēl ne par uh, struktūru budžetā. Nu, lai es tikai būtu pareizi saprats, um, atvainojiet, budžeta komitejā tikko runājam par Lisabons jautājumiem. Un līdz uh, jūlija beigām varbūt vēl šos jautājumus spēsim veiksmīgi izskatīt. Es gribu teikt to, ka budžeta komitejā ēna referenti uzsver, ka mēs vēlamies sarunas un cīnāmies par uh, pietiekošu elastīgumu. Ja tas mums neizdosies, tad būs viens noteikts termiņš, kad būs jāsaka jā vai nē. Un ja līdz vasarai gribam rezultātu, uh, tad uh, uzturēsim paragrāfs, uh, kas, uh, ko negatīvi skar, skan, skar līgums, vispārējais paliek spēkā, un tad būtu saprātīgāk nākošās sarunas uzsnākt, nevis sarežģītā procedūrā vēl pusotru gadu uh, mēģināt kaut ko izdiskutēt, un varbūt, ka padomu tad arī saprast, ka, nu, ir svarīgāk uh, pavirzīties. Un aicināja komisiju arī radoši strādāt. Uh, Par skaitļiem runājot. Situācija ir sarežģīta. Un mēs sagaidām, lai elastīgums un uh, neizmantoto līdzekļu pārnesumi <coughs> būs iekļauti pakotnē, ja sarunas varētu būt veiksmīgas un ja parlaments varētu šos jautājumus pieņemt. Ivaila arī bija budžeta komitejas uh, sarunās. Uh, Es gribēju to tikai teikt, lai jūs redzētu, ka mēs visi esam no nu, tādā vienā līnijā. Īsi papildināšu to, ka, protams, kā arī mēs iesniegsim grozījumus, un to jau izdarījām, arī atsevišķi kolēģi ir iesnieguši grozījumus par papildējumiem, piemēram, par Eiropas pievienoto vērtību, par negatīvām prioritātēm. Un tā tālāk. Par to jau mums bija samērā pretrunīgas diskusijas arī par manu pašu grozījumiem. Stratēģija 2020 parāda skaidri, ka līgums ir pamata atsaucas punkts, ko mēs budžeta politikā kā prioritātes nosprāžam, jo līgums mums nosaka uzdevums, mums tie ir jāīsteno, mums ir politiskas saistības to darīt. Un padomu dažkārt nespēja to saprast un a, aptvert tad, kad tiek runāts par DSF. Tādēļ tas ir ļoti nozīmīgi. Un tādēļ arī šīs diskusijas, ko nozīmē investīcijas un izdevumi Eiropas līmenī. Un ja mēs nopietni to domājam, taupīšana vai enerģijas efekta nacionālā līmenī. Par to vēl jārunā un diskusijai jābūt intensīvākai. Pagātnē bija trūkumi. Tāpat arī jautājums par uh, kopējo politisko prioritāti ES 2020 stratēģiju nacionālajā budžeta, kā arī jautājums par inovatīviem finanšu instrumentiem. Un par to runājam. Vienlaiks arī par jautājumu budžeta vienotība, lai ES budžets būtu tā vieta, kur, no kuras finansē Eiropas politikas un pārtraukt to tendenci, ka mēs tādus, nu, tādus situāciju piedzīvojam, ka no citiem fondiem tiek finansēties projekti. Mums ir divpusēja sadarbība, piemēram, sekretariāta jautājumos. 5 miljārdi ārpus kopienas budžeta pētniecības eh, projektu un struktūras projektu, nu, tas praktiski ir tāda kā pētniecības pamatprogramma apjomā. Tādēļ, nu, jādiskutē par to arī principiālā līmenī ar padomu. Tikpat svarīgs ir jautājums par pārklāšanos administratīvā ziņā, par to jārunā abos līmeņos ar padomi. Un jāspiež to ar mums runāt. Par politiskām prioritātēm Ir jauni paragrāfi par jūras politiku, turismu. Šie jautājumi izriet no līguma. Un jāpadomā, kā tos ietvert ziņojumā. Par abiem lielajiem blokiem runājot eh, tagad ne par pētniecību un inovāciju un infrastruktūrām un līdz ar to nepieciešamo finansējumu es gribētu atsaukties arī uz innovatīviem finanšu instrumentiem lauksaimniecības un KLP, kā arī divu pīlāru eh, sistēmu, to mēs atbalstam, kā arī KLP izmantot, lai tā radītu darba vietas, izaugsmi un inovācijas. Iesaistot arī uh, sistēmu vienkāršošanu. Tā ir nepieciešama. Arī kā zīme komisijai padomāt ne tikai par tādu plašāku zaļo tehnoloģiju, bet arī par efektivitātes stiprinājumu uh, un paplašināšanu, kā arī praksei tuvāku risinājumu izmantošanu. Tik runāts par kohēzijas politiku, domājam, ka visi zinām, ka no daudziem līmeņiem tiek daudz kas prasīts, jā, novērš straujas pārmaiņas, un eh, ne tikai tās augtās kohēzijas valsts, bet tas ir attiecams uz visu teritoriju, un visur, visos līmeņos ir eh, jāsasniedz labāk izmantošana un eh, arī lēzanāka pārēja. Piemēram, arī mana pārstāvētā federālā zeme nav kohēzija zeme, bet pilnīgi bez ēslīdzekļiem eh, mēs būtu rīcību nespējīgi. Tādēļ kopējā kopēja kritērija, lai uh, varētu veicināšanas problēmas uh, projekts uh, piešķir, kā arī savienot to ar ES 2020, arī līdzfinansējums, arī pārējais jautājumi. Pārējais palīdzība, par to tika runāts, kā arī tas, kas izliet no līguma īpaši sarežģītos reģionos, demogrāfiski sarežģītās situācijās dažādos reģionos. Par to, piemēram, runājam. Paskatoties grozījums kopumā, es domāju, ka mūsu referents varēs izstrādāt kompromisus. Paldies! Jā, labi. Sofija Konots par pirmo daļu. Merci, Madame la Présidente, chers collègues. Paldies. Dargie kolēģi. Pāris detaļas attiecībā uz kohēzijas politiku. Pirmkārt, par phasing out problēmu un par divām kategorijām konverģents un konkurētspēja. Eiropas komisija ir piedāvājusi veidot starp kategoriju, kuru eh, Klutkungs nevarētu brutāli pārlikt no konverģences uz konkrētu spējas kategoriju, eh, kategoriju, un mums vajadzētu atbalstīt šādas eh, starp kategorijas izveidošanu, kas dotu iespēju Eh, nodrošināt šīs politikas ilglaicības, runāju par kohēzijas politiku, un nodrošināt maigāku pārēju. Ja reģions vairs nevar nekā gaidīt no sociālās kohēzijas, tad tomēr tā mērķis ir nonākt līdz patiesai konkurētspēķai, un mums ir jāstrādā pie šīs starp kategorijas, kas nodrošinātu šīs politikas ilglaicību un dzīvotspēju. Otrakārt Šādai kohēzijas politikai mums ir jāstrādā pie e, inovatīviem finansējumiem, tā vietā, lai finansētu vai līdzfinansētu ar subsīdijām, kas tieši tiek izmaksāts uzņēmumiem vai vietējiem spēlētājiem, būtu nozīmīgi pārdomāt aizdevumu sistēmas ar dažādiem atmaksājuma procentu likmēm. Un e, šie atmaksājumi dotu iespēju finansēt citus aizdevumus. Lūk, uh, E, to es priekšsēdētāji gribēju sacīt kohēzijas politikas e, sakarā, kas dotu iespēju konkretizēt Eiropu mūsu teritorijās, mūsu pilsoņu tuvumā un nebūtu pretstatīta kā kopēja lauksainicības politikai. Paldies! Jā, danke sehr, diec! Paldies! Tagad esam mm, pirmās daļas diskusiju noslēgumā. Tūlīt turpināsim ar otro daļu. tā ir par struktūru. Par pirmo daļu, par otro daļu, par ko jūs vēlaties runāt. Tātad otrā daļa par struktūru un visiem tiem jautājumiem, kas ir tehniski. Un trešā daļa tad paša līdzekļi un līdzekļu apjoms. Salvador, tu vēlēs ko teikt par pirmo daļu? Sí, señora presidenta. Por... Paldies, priekšsēdētāji, ļoti īsi. Es um, šajā tematā esmu nevienlīdzīgos apstākļos ar runātājiem, jo man vēl nav kompromisa grozījumi, bet viņiem jau ir politisko grupu priekšlikumi, tāpēc es arī neko eh, nevaru pārāk daudz izvērtēt. Bet um, varu teikt sekojošo par pozitīvām un negatīvām prioritātēm runājot. Es domāju, ka par pozitīvām prioritātēm pastāv vispārīgs konsensus starp politiskajām grupām, un mums vajadzētu koncentrēties uz tādām politikām, kas pauž lielāku Eiropas pievienoto vērtību, mazāk izdevumu, kas attiec uz mēroga ekonomikām un kas ir eh, patiesi ietaupījums nacionālajos budžetos. Tāpat arī ir liels konsensus runājot par to, ka stratēģija 2020 tiek uzskatīta par vadošo politiku. Šeit mēs visi piekrītam, un stratēģija 2020 ir jābūt ar pilnīgi skaidru budžetisku iedzienu, lai varētu izvairīties no e, tādas pašas neveiksmes kā Lisbonas stratēģijai. Tāpat arī runājot par politiskajām prioritātēm, inovācijas, izpētēm, VU enerģija, infrastruktūras, klimata pārmaiņas un ilglaicīga attīstība, kohēzija. Ir pilnīgi skaidrs, ka politisko grupu piedāvātie grozījumi ir tādi atsevišķi, kur piedāvā jaunas prioritātes, jaunieši, dzimumvienlīdzība, jūras politika, turisms, transports. Es tagad ne, ne, nesniedzu jums izsmeļošu uzskaitījumu. Un nosauc tikai svarīgākās, un arī tas jāņem vērā referentam veidot kompromisus, bet no otras puses referents ir iecerējis aizstāvēt tradicionālās politikas, tās būtu kohēzijas politika, KLP, uh, jo uz tām attiecās ļoti liela izdevumu daļa, un tās ir nozīmīgas visiem pilsoņiem, tāpēc tas ir jāpatur šeit. Tālāk atkal no otras puses atsaucoties uz lauksaimniecības politiku, vairāk to pieminēja, visbeidzot tie nesam mēs kā sūre komiteja, kas noteiks uh, lauksaimniecības politikas robežas. Politisks lēmums ir tas, vai mēs pieņemam vai nē tās reformu līnijas, ko ir noteikusi Eiropas komisija komisārs Solos. Mūsu kolēģis Des, kurš strādā lauksaimniecības komitejā pie ziņojuma šajā sakarā, un tāpēc mēs nevaram um, iejaukties lauksaimniecības komitejas ietvaros, taču varam iestrādāt atsevišķas pamatidejas, piemēram, to, ka lauksaimniecības politika nedrīkst samazināt budžeta dotācijas, un no otras puses lauksainiecības politikai ir jāvadās pēc stingrākiem nosacījumiem finanšu perspektīvās. Es domāju, ka tās ir budžeta pozīcijas, kuras mēs varētu paturēt. Reģionālajā politikā ir pilnīgi skaidrs, ka pat Eiropas komisija veido reģionālo politiku balstoties uz absorpcijas kapacitātēm, kā jau vairāk kolēģi norādīja, šīs atšķirības starp maksājumu saistību apropriācijām un atlikumu, kas ir e, jāapgūst šajā sakarā, mums ir jāizdara secinājumi, kā summas tiek absorbētas dalībvalstīs pār kohēzijas e, politiku apropriācijām šo gadu gaitā. Uh, tie var būt arī kā pārējais mērķi, bet jāapzinās, ka tas nav jautājums, kurā mēs kā sure komiteja varam skatīt to padziļināti, jo tas atkal piekristu regi komitejai, eh, tad, kad tiek lemts par kohēzijas politiku. Bet kohēzijas politikai nepieciešama pietiekama līdzekļa, un tad, kad mēs runājam par Eiropas Savienības politiku, tad mums ir jārunā detalizētāk par to, ka arī kohēzijas politika ir jāsniedz savus devumu stratēģija 2020 un prioritātiem, kas ir noteikts. Un es domāju, ka um, to mēs varam visu atstāt pozitīvās prioritātes. Tālāk eh, referenta negatīvās eh, prioritātes. Referents tās nevar nosaukt tradicionālajās politikās, jo būtu netaisnīgi likt maksāt Eiropas lauksaimniekiem eh, par jaunu politiku MVU nebūtu taisnīgi, lai vistrūcīgākie Eiropas reģioni e, sektu enerģijas deficītus. Bet negatīvas e, Eh, prioritātes varētu būt administrācija, un mums tādā vai citā veidā tas ir jāskata, taču es domāju, ka kopīgs politisks priešlikums, kas tiktu nobalsots sure komitejā, varētu iekļaut samazinājumus administratīvās izmaksās, nevis operatīvās izmaksās. Tāpat, vai tas būtu ar kādu konkrētu priekšlikumu par grozījumiem vai inflācijas um, samazināšanu, bet mums ir jādomā par to, ka mēs vairāk fiksējam uzmanību uz piekto kategoriju un pieņemam taisnīgus lēmumus. Paldies! Jā! Jā, tas bija noslēdzot pirmo daļu, un man šķiet, ka tas bija kaut kas ļoti svarīgs, jo uh, Mums vienmēr ir eh, jādomā par to, ka tad, kad mēs nosakām politiskas prioritātes, tad mums ir vajadzīgi arī cilvēki, kas to visu izpilda, eh, tās politikas īsteno, kuras mēs vēlamies īstenot. Bet eh, šīs diskusijas būs 9. maijā. Es ceru, ka atbildīgais komisārs varēs ierasties. To mēs zināsim nākamnedēļ, vai viņš varēs ierasties un tad eh, varēsim to vēl apspriest par administrāciju. Jo tas, ko eh, Kārls teica, eh, viena atrašanās vieta Eiropas parlamentam un visu aģentūru koncentrācija Briselē, tas būtu ļoti būtisks administratīvais atvieglojums arī finansiālā aspektā. Jautājums ir, vai mēs vēlamies šādas lietas uh, uzrakstīt, uh, vai arī tad mums uh, tomēr ir tāda aiztur nedaudz. Tagad otrā daļa. Struktūra un tā sauktās tehniskās lietas. Nedosim vārdu katram no politiskās grupas, vienkārši brīvi, kas vēlas izteikties, lūdzu, Jorans, Raimers. Gut. Labi, tad sāksim ar Joranu, lūdzu. Thank you. Uh... Paldies. Vispirms par negatīvām prioritātēm. Komentārs Salvadora. Mums jāpatur prātā tas, ka negatīvo prioritāšu jautājums nav jautājums par jaunu izvērtējumu starp eh, kategorijām un politikām, bet politika iekšēnē. Mūsu grupa aizstāvēs KLP bet ir atsevišķas daļas, ko mēs neaizstāvam, piemēram, eksporta subsīdijas, kur mēs varam ietaupīt, un tas ir ievērojams eh, naudas daudzums. Tā nav liela daļa no KLP, bet tomēr tas ir ap miljārdu, un dažkārt mēs eh, strīdamies par mazākām summām. Tāpēc skatīsimies politiku iekšēnē un nevis vienkārši starp kategorijām un politikām. Par struktūru runājot Mums ir jāatrod līdzsvars starp eh, redzamību, prezentāciju pilsoņiem un nacionāliem politiķiem. Ir jāzina, cik mēs tērējam lauksaimniecībai, cik transportam, cik enerģijai. Tā ir redzamība prezentācija. Protams, mums ir nepieciešams sadalījums pa kategorijām un apakškategorijām. Bet ar pārāk daudz kategorijām un apakškategorijām mēs radām grūtības, tad, kad runa ir par fleksibilitāti. Un e, Mums tas ir praktisks jautājums. Ja ir fleksibilitāte, tad var būt daudz kategoriju, lai palielinātu redzamību. Bet bez saprātīgiem noteikumiem fleksibilitātei mēs piesardzīgi izturētos pret uh, ļoti detalizētu kategoriju un apakškategoriju sarakstu. Tālāk mūsu priekšlikums struktūrai būtu tāds, ka tas ir jāsaista ar fleksibilitātes diskusiju. Mums būtu kopīgs redzējums ar šiem jautājumiem. Mēs esam iesnieguši grozījumu, norādot, ka mēs gribētu trīs kategorijas - vienu iekšējiem jautājumiem, vienu ārējiem, vienu administrācijai iekšējā mums būtu nepieciešami apakš virsrakstība, apakš kategorijas. Tāpat arī mēs esam gatavi diskutēt šo jautājumu vienmēr saistībā ar fleksibilitāti. Un mūsu grupā mums bija uh, ilgas, intensīvas un interesantas diskusijas par to, ka vai vajadzētu ieviest atsevišķu kategoriju liela mēroga projektiem. Un mēs to neiesniedzām kā grupas grozījumi, bet ir jūtams atbalsts šādai e, nostājai. Un mēs domājam, kā mēs varētu meklēt e, ilga termiņa finansējums liela mēroga projektiem, neapdraudot citus. E, e kategorijas. Mums vai mēs eh, šeit aizstāvam lielos vai mazos projektus, tas ir cits jautājums. To mēs varam apspriest, bet mūsuprāt eh, ir svarīgi tas, ka tāds projekts kā ITER nedrīkstētu apdraudēt citas prioritātes septītajā pamatprogrammā. Tas bija par struktūru. Tagad daži vārdi par termiņu bija interesanti ieskatīties grozījumos, jo mēs redzam skaidru tendenci. Lielākā daļa grupa atbalsta eh, saskaņošanu ar parlamenta un komisijas mandātu. Jautājums ir, vai mēs darām to tagad, vai mums ir tikai piecu gadu periods, vai ir uh, atsevišķās policijās 5 plus 5 gadu periods. Mēs atbalstām Eh, daudzgadu finanšu schēmas saskaņošanu ar mandātu, bet tas nozīmē, ka viens ir septiņu gadu periods, lai sakristu viss ar mandātu periodiem. Vienīgi es neesmu pārliecināts, vai septiņu gadi ir pareizi, varbūt ir nepieciešami astoņi, lai tik tiešām varētu viss saskaņot ar mandātiem, jo savādāk sarunlaiks ar. Uh, sarunlaiks parlamentam un komisijai 2019. gadā varētu būt ļoti īss, lai ietekmētu rezultātus 20. Viens punkts ir pilnīgi skaidrs. Ja mums ir septiņu gadu mandāts, vai tagad, vai pastāvīgi, un 5 plus 5 gadu termiņš, tad ir pilnīgi noteikti jāatrod juridiski saistoši šeit noteikti vidusposma pārskatu. Tam ir jābūt iekļautam regulā, tas ir pilnīgi juridiski saistošs, un padomi ir jāveic vidusposma pārskats, tas ir pilnīgi noteicošs nosa nosacījums. Un es domāju, ka mēs varētu izvēlēties 5 plus 5 gadus periodu, bet šajā gadījumā skaitļi otrajai perioda daļai ir tīri ar norādošu raksturu. Un pilnīgi obligāti ir jābūt vidusposma pārskatam. Laima? Paldies, tagad Raimers. Un tad Helga. Jā, paldies. Es domāju, mēs atradīsim risinājumu beigās, un es varu piekrist Gorana piezīmē, struktūra ir nozīmīga. Runājot par redzamību, un arī referents mēģina tādu sabalansētu, integrētu Eiropai 2020. gadam rast. Šajā jomā ir grūti citas apkopot, bet mēs redzam, ka Eiropa 2020. gadam par šo stratēģiju eh, eh, runājot, eh, jārunā arī par izaugsmi, par nelielu, bet no nu, pastāvīgu izaugsmi. Es domāju, ka tā ir tāda pareiza pieeja meklēt risinājumu. Mūsu politiskā grupa vairākumā izteica priekšlikumu, izteikt grozījums gan secībā, gan arī noturīga attīstība, klimats, enerģija, transports, visu to. A, atsevišķā apakšpunktā ietvert. Un tad uh, noteiktā kārtībā izaugsmi, attīstību, nodarbinātību, uh, pārtikas uh, drošību un um, dabas resursu jautājumu izskatīt. Tā pieredze, kāda mums ir bijusi ar līdzinējo struktūru, parāda, ka tā uh, varētu labāk un atbilstošāk apvienot uh, mūsu iespējas. Zinu, ka uh, Ir grozījumi no manas politiskās grupas, kas uh, piedāvā 1B un 1C vēl vienreiz apkopot, bet nu par to mēs varēsim kopā vēl diskutēt. Neatkarīgi no struktūras uh, un to, ko mēs tik diskutējam uh, vajadzētu mazāk kategorijas formulēt, un bez tam 3, 4 vai 5 kategorijas, tas nav tas būtiskākais, bet gan tas, kā tas ir apkopots un kādas saistības un vienošanās tiek radīts elastīgumam, dažādām politikas jomām, kategorijām, lai tas vienkārši nu, neierobežot politisko rīcības spēju. Tas ir izšķirīgi. Un mums par to ir jāparūpējās. Jūs redzējāt, ka mēs esam arī runājuši par to, ka papildu kategorija, vai nu vienalga, kā to vēlāk ap apzīmēs izdevumiem ārpus ēs budžeta tiek piedāvāta. Nu, vienkārši tā kā iespējas par to, kas ir iespējams vēl ārpus budžeta šobrīd. Lai redzētu, kā lietas var attīstīsies. Un tas ir nozīmīgi arī no budžeta um, viedokļa un parlamenta viedokļa intensīvi diskutēt ar padomu. Lielie projekti, jā, tas ir nozīmīgs jautājums un kā pārdoms tas nu, tā ļoti e, plaši tiek atbalstīts, jo mēs vienkārši redzam šīs problēmas. No vienas puses padomi atsakās ilgtermiņā, ilgtermiņa finansējums sniegt šiem projektiem. Un tad pēkšņi um, miljardu summas e, pēc tam tiek piešķirtas uh, pēc finansējumam. Un mums ir visu laiku problēmas ar um, pārnesumiem budžetā. Ir jābūt tādai skaidrākai perspektīvai jārunā par to, nu kādi tad ir tie mūsu projekti, ko gribam finansēt ES līmenī, kādi tie lielie projekti ir, cik tas izmaksā. Un šeit tā. Ja parūpēs par to, lai cits parlamenta prioritātes necietīs no tā, un ja to Eiropas budžetā nevar a, a, garantēt, tad jārunā par projektiem, kāda ir nozīmīga un kāda ne. A, šeit ir jādiskutē par negatīvajām prioritātēm. Mēs atradīsim ceļu aprakstā, lai uh, saprastu, ko mēs īsti arī domājam. Tagad jautājums par elastīgumu. Par to vairāk kārt ir diskutēts. Likumdošanas elastīgums tāds, kāds tas tagad ir, tas ir pietiekums. Tā nav problēma. Mēs to nekad neesam pilnībā izmantojuši, un dažkārt 7 līdz 10% elastīgums par to esam diskutējuši, bet, nu, situācija ir tāda, ka ar to varam tīri labi tikt galā. Un citi vēl neizmantotie iespēju veidi. Tie jālaicina, un bez tā savukārt gan parlaments nevarētu ilgi tādu garāku finanšu ietvaru ne, nevarētu akceptēt. Tagad par ilgtermiņu. Visi ir iesnieguši interesants priekšlikums. Vairākums tagad domā par septiņiem gadiem. Nevis tādēļ, ka esam pret uh, demokrātisko leģitimitāti, bet tādēļ, ka struktūras vienkāršošanai un daudzgadu programmu vienkāršošanai lielos punktos nepieciešama ir pārējais. Mēs tagad esam tādā pārējais fāzē, un mēs ne visu esam jau paveikuši, lai uh, mēs varētu tā ātrāk, uh, vienkāršotāk un efektīvāk strādāt. Tādēļ laikam jāakceptē šie septiņi gadi, neizslēdzot piecus gadus. Atgādināšu, ka pēdējā īpašā komiteja tieši šajā punktā uh, Pēdējā rezolūcijā diskutēja un a, formulējumi bija pretrunīgi. Viena bija drīzāk pret piec, par pieciem un citi par septiņiem gadiem. Un mēs atkal tā kā atgriežamies pie šī konflikta. Tādēļ es domāju, ka nu, šeit varētu rīkoties tā, ka neizslēgt šos piecus gadus un vairāk par grozījumiem, vēl vairāk runājot nu, par mūsu politisko grupu. Noteiktās īpašās a, programmās. A, var sasniegt vēl citus uh, politiskus vienošanās kompromisus, un tas var būt vienā kompromisā. Un tā pieredze, kāda mums tagad ir uh, aktuāla ar uh, saistībām no padomas puses, 5 plus 5, un uh, tikai tad, ka tie ir tādi padoms uh, obligātie priekšlikumi, bet kā tad tas realitātē tiek uh, īstenots? Mums ir nepieciešama vienkāršošana. Un šeit nu esmu norūpējies, jo pieredze, kāda mums ir bijusi ar uh, saistībām attiecībā pret padomu, nav īsti laba. Es domāju, ka, ja būs septiņi gadi un citas lietas netiks izslēgts, tad tas būs tāds labs ceļš šim parlamentam turpināt strādāt un arī pietiekami īstenoties 5 plus 5, pat politiskas saistības uzņemoties vai uh, juridiskas saistības uzņemoties. Tas nozīmētu, ka vēl jāvienojas par grozījumiem un no padomas puses, nu, nedomāju, ka būs liels atbalsts. Paldies! Paldies tagad, Helga! Dank, Juta. Jā, paldies, Juta! Es sākšu vēlreiz ar mūsu komitejas nosaukumu īpašā komiteja par uh, izaicinājumiem. Tātad izaicinājumi ir tas, kas mūs sagaida, uz ko mums ir jāsagatavojas, kādas jaunas problēmas un kādi lieli jautājumi mūs sagaida līdz 2020. gadam. Un budžeta līdzekļiem ilgspējīgai Eiropas Savienībai. Ja es pieņēmu, ka tas nebūs tikai tāds kosmētisks labojums, ka tur visam ir politiski jēga, tad mums visiem kopīgi jāuzdod jautājums, kā mēs šo nosaukumu varam arī izpildīt ar šo ziņojumu. Un te gribētu skaidri pateikt Salvadoram, ka, manuprāt, mēs pārāk daudz pieturamies pie vecajām lietām. Gribētu minēt tikai dažus piemērus. Tātad, kad, ja runa par uh, politikas uzdevumiem un ilgtspējību, uh, Mums vai tad tiešām joprojām jāsniedz subsīdijas tabaks audzēšanai, vai arī šīs uh, lauksaimniecības eksporta uh, subsīdijas? Komisija pati ir teikusi, ka zivsainiecības politika nav efektīva un tā ir izgāzusies, bet mēs šeit esam tātad par ilgtspējīgu Eiropas Savienību un var atbalstīt Jorānu, kurš uh, saka, ka runājot par negatīvām prioritātēm, runājam tikai par ministriem izdevumiem. Nē, tā nevar darīt. Uh, Protams, ka tas ir jāpapēta, bet ja mēs vēlamies tiešām atbilst mūsu pašu mērķim, ka runāsim par lielajiem politikas uzdevumiem, tad tas viss ir jāatspogļo visās politikas jomās. Nevar vienkārši konstatēt, ka lauksainības politikā un kohēzijas politikā viss ir jāsaglabā kā līdz šim. Manuprāt, tas nav saskaņojums ar šo te strateģisko jautājumu, kādi tad ir lielie politikas uzdevumi šobrīd un uz ko Eiropas Savienībai būtu jārēģē nākotnē, ne tikai iekšējā tirgu, bet arī ārpusē. Mēs runājam par klimatu, par veco ēku sanāciju. Visam tam, protams, ir jāizmanto struktūra fondi, un kad mēs runājam par klimatu politiku un jaunām enerģijas formām, tur ir jāizmanto arī lauksainsības politika. Bet, ja mēs vēlamies tiešām sasniegt šos lielos strateģiskos uzdevumus, tad mēs, eh, protams, nevaram uh, apiet nozaru komitejas, bet mums taču bija skaidrs mandāts izteikt konkrēts priekšlikums. Tas taču bija mūsu priekšlikums, mūsu uzdevums, un mēs nedrīkstam to nepildīt. Jo citādi mēs, manuprāt, nepildām mūsu uzdevumu. Tāpēc mēs zaļie arī mēģinājām izteikt dažus priekšlikumus par sadaļām, par nosaukumiem, ko tur vajadzētu mainīt. Nevis tikai pieturēties pie vecajām lietām, bet tiešām pamatoti teikt, kāds varētu būt labāks modelis, kā varētu panākt vairākumu atbalstu tam. Un to pašu es domāju par eh, jautājumu par jaunu sadaļu elastībai. Šādu priekšlikumu mēs izteicām. Un arī lielajiem infrastruktūras projektiem. Es domāju joprojām, ka ir pamatot iemesli tā to darīt un eh, kopīgi eh, pievērsties jaunām prioritātēm dažādās politikas jomās. Es to zinu arī no manas valsts, ko dara lauksainiecības ministri. Es nedomāju, ka tas ir uh, pietiekam laikmetīgi un uh, ka tas iekļauj jaunos izaicinājumus. Tāpēc gribētu aicināt ne tikai pieturēties pie vecajām lietām, bet uh, uztvert šo uh, uzdevumu nopietni, ko esam saņēmuši no parlamenta. Būt gataviem mainīt kaut ko, pamatojoties uz tiem mērķiem, ko esam uh, kopīgi nolēmuši, vajadzētu to darīt, jo pretējā gadījumā nevarēsim stāties pretī šiem lieliem izaicinājumiem, kas mūs sagaida. Paldies! Tagad, kad nosaukšu nākamos runātājus, tad gribētu atgādināt uh, kaut ko, kas varbūt tika aizmirsts Helgas teiktajā Mēs runājam par otro daļu no grozījumiem, tātad par struktūru un par tehniskām lietām. Konstants lūdzu. Jā, bet eh, šī te globālā, eh, globālais uzbrukums kohēzijas politikai, atļaujiet man izteikt īsu piezīmi. Lūdzu, Tripels kundze, izlasiet, kas garīgi ziņojumā ir rakstīts par kohēzijas politiku, lai saprastu, kas aiz tā slēpjas. Ja mēs tur rakstām, ka klimata pārmaiņas un pētniecība un attīstība ir Uh, galvenās prioritātes kohēzijas politikā, tad tas nozīmē, ka tā ir kohēzijas politikas modernizācija, kāda līdz šim nav bijuši. Ko tad jūs vēl gribat? Uh, ļaujiet taču mums strādāt šajā jomā un neprasiet uh, vienmēr tikai jaunas lietas, lai tas labi izklausītos. Es domāju, ka mēs esam uz pareizā ceļa viskopīgi, un mums to vajadzētu arī darīt. In dem Zusammenhang. Šajā sakarībā gribētu visiem kolēģiem vēl atgādināt, Mēs te runājam par otro sadaļu, jā, bet arī kohēzijas politika ir instruments. Varbūt mēs varētu atcerēties, ko Jans Olbrihts pagājušais ierakstīja grāmatā, es to atceros, un tas ir tas, kas mums tiešām bija vajadzīgs. Un ko mēs darīsim ar šo instrumentu? Jā, ir jābūt par to pārunā, bet ne jau jāuzraksta uzreiz likumdošanu. Uh, Chairman, thank you very, thank you very much. Um, uh, Paldies, priekšsēdētāji. No manas puses trīs punkti. Pirmkārt, eh, daudzgad finanšu schēmas ilgums. Es ļoti labi saprotu tehniskos argumentus, ka ja ir ilgtermiņa investīcijas, tad vienmēr ir labāk, ja ir ilgtermiņa budžets un var strādāt efektīvāk, bet atkal tam pretī mums ir prasības eh, pēc politiskās atbildības, jo runājot par visa procesa ticamību, tur, no, nu, un šeit saskaņojot eh, finanšu schēmu ar vēlēšanu ciklu, uh, būtu ar daudz lielāku atbildības elementu. Un es domāju, ka steidzamība šoreiz pārsniedz ilgtermiņa ērtības. Otrkārt, par kategorijām runājot. Šeit atkal ir jāatrod līdzsvars. Es saprotu, ka mēs vēlamies fleksiblu budžetu un Šeit mums ir atkal jāatrod eh, līdzsvars starp eh, nodokļu disciplīnu un kontroli. Es eh, negribētu šādus budžetus kā Galileo un vēl pāris vietās, kur tie ir ar pilnīgi nenoteiktu beigu termiņu. Tas nenozīmē, ka es esmu pret Galileo vai pret kādiem budžetiem, bet tomēr mums uh, šādi budžeti būtu jāapspriež eh, detalizētāk. Tālāk, atgriežoties vēl pie prioritāšu elementam. Jo, piemēram, attiecībā uz KLP finansējumu un referenta komentāriem par līgumpienākumiem, tik tiešām līgumpienākumi attiec uz tiem punktiem, kas ir uzskaitīti pirmajā KLP pilārā bet mums ir jāņem vērā vīdes reģionālie teritoriālie elementi, kas nav līguma, līguma elementi, kas ir vieglāk diskutējami. Es atbalstu šo jautājumu finansējumu, bet es domāju, ka tas ir jādara elastīgākam veidā. Un esmu aicinājis pēc lielākas subsidiartātes, pēc līdzfinansēšanas Taču mans eh, jautājums drīzāk bija reglamenta jautājums, ka eh, līguma obligācijas ir pirmā pilāra jautājuma, kā pārtiks drošums, bet tie neatiec uz apkārtējās vīdas elementiem. Paldies, Dereks Vans, un tad Sofija. Yeah, uh, you, wanted... Paldies, priekšsēdētāji. Daži īsi komentāri. Pirmkārt, par struktūru Es redzu, daudzas opcijas tiek piedāvātas. Un, manuprāt, pamatlīnija ir tāda, ka jāveido mazāk virsrakstu, un visām eh, šīm politikām ir jābūt eh, zem viena virsraksta. Tad, kad mēs apzināmies, ka vairākas dalībvalsts ir E, pret daudziem, daudzām kategorijām. Arī es esmu pret. Tāpat e, vairāk kolēģi piedāvāja kategoriju finanšu pārvaldību, bet ko tad mēs tur likt iekšā? Jo lielākā daļa stabilitātes mehānismu un citu mehānismu tiek finansēta no dalībvalstīm, e, dalībvalstu budžetu, nevis Eiropas Savienības budžeta. Tālāk arī par ilgumu runājot. Gribētu atbalstīt septiņus gadus vismaz līdz 2020. gadam. Un ja mēs pārējām pie pieciem gadiem vai pieciem plus pieciem gadiem, tad, kā jau Jērens Ferms sacīja, mums ir jāpārliecinās, ka ir e, juridiska bāze izveidota vidusposma pārskatam. Un Mums ir jānodrošina ne tikai šis vidusposma pārskats, bet arī tas, ka Eiropas parlaments tiek pienācīgā kārtā piesaistīts šim vidusposma pārskatam. Un mums ir jābūt garantijām, ka šis pārskats notiek un ka parlaments tiek attiecīgi tam piesaistīts. Sofija lūdzu. Paldies priekšsēdētāji par struktūru budžetā. Es iesniedzu grozījumus struktūrai, aktivitātei, kas, manuprāt, ir nozīmīga, kas ir sports, kur dažkārt mēs uzskatām kā palīga aktivitāte. Manuprāt, sports ir ekonomiska aktivitāte pati par sevi. Un Sportam Eiropā ir nepieciešams vairāk eh, harmonizācijas regulējuma un kontrolas gan no veselības aizsardzības viedokļa, gan no atsevišķu finanšu aktivitāšu viedokļa. Es šeit pārkāpju budžeta ietvars, bet, manuprāt, šis aspekts ir jāņem vērā. Un mēs visi esam pārliecināti, ka sports sniedz zināmu pilsonisku pieeju, pilsonisku dvēseli, kas dažkārt mums pietrūkst. Un esmu gatava diskutēt ar referenti. Es domāju, ka sports ir paties pievienotā vērtība un papildinājums Eiropas dvēselē. Paldies! Sander, bitte. Tagad uh, Aleksandrs. Priekšsādātājs kundze, lai palikt pie struktūra jautājumiem par to, ko uh, atrisinās uh, budžetā, jārunā par jautājumu, cik ilgi tas ir būtisks jautājums. Mums, ja mums nebūs vienota risinājuma šajā punktā, tad ar padomu arī mēs nevarēsim būt veiksmīgi. Tātad mums vajadzētu ātri veik, vienoties vai nu par septiņiem vai par astoņiem gadiem runājam. Bet, nu, mums vajadzētu pieņemt lēmumu, ko tad mēs gribam. Es personīgi domāju, ka ilgtermiņa plānošana vairāk par pieciem gadiem nav īpaši liederīga laikā, kad ļoti ātras struktūras ir gan sabiedrībā, gan ekonomikā, un tās mainās ātri. Bet, nu, ja mēs paliekam pie septiņiem gadiem, tad dažādi kolēģi teica, ka nu tad elastīgums ir izšķirīgs. 2011. gada budžetā lauksaimniecībā ir mārža 1,6 miljārda eiro. Un būs jājautā, cik daudz no šiem, nav, no šiem līdzekļiem varēs izmantot galu galā, bet izšķirīgi ir tas, ka arī šajā līmenī uh, saistība ar ātru ekonomisku pārmaiņu, vai nu rūpnieciskos reģionos, vai arī tādos klasiskos struktūras izmaiņu uh, punktos Eiropā. Mums arī budžeti jomā uh, jāspēj reaģēt. Ir iespējams, ka dažās jomās tad uh, drīzāk investīcijas nepieciešams nekā citās. Un, protams, ka zaļo kolēģiem tas tagad ļoti uh, par labu nāk, ka mums ir visā Eiropā ir diskusijas par kodola enerģiju. Bet ja mums ir diskusijas, kas ir tik plašas, tad nu, neviena politiskā uh, grupa, neviens politiskais spēks nevar atļauties nediskutēt par šo jautājumu. Tad budžeta izpratnē mums jāspēj reaģēt pār uh, neslīdzekļu spētniecību, uh, attīstība, ilgtspējīga, lielāks investīcijas šeit. Uh, Izšķirīgi ir, lai mums būtu divas lietas šajā budžetā un arī ziņojumā. Proti, jautājums par to, cik ilgi, nu kāds ir šis uh, uh, DSF, es domāju, kā ar likumdošanu tas ir jāsaist un um, sasaukumu ilgumu. Un ilgāk par septiņiem gadiem plānojums vairs nav realizējams šodien. Bet, ja tāds uh, tiek um, noteikts, tad elastīgumam uh, jābūt garantētam visaugstākajā līmenī, lai varētu uh, reaģēt uz ekonomiskām izmaiņām vai arī dabas izraisītām izņēmumiem. Dažkārt dalību valstīs tas tā ir. Un tādēļ es būtu iepriecināts, ja mēs varētu koncentrēt mūsu uzmanību uz šīm jomām un rast arī vienošanos šajās jomās. Paldies! Vairs nav kolēģi, kas vēlos izteiktos par uh, mūsu uh, ziņām struktūru un ilgumu. Salvador, vai tu gribi tagad noslēguma vārdus teikt? <coughs> Momento, presidenta. Empiezo por la flexibilidad. Priekšsēdētāji, paldies. Sākot ar fleksibilitāti, kas man liekas viss vienkāršākais no visām uh, <coughs> pirmajām analīzēm, ko piedāvāja politiskās grupas. Es uh, domāju, ka fleksibilitātes sadaļā pastāv samērā liels konsensus starp vieniem un otriem, kur runā par pārskatīšanu dažādās izdevuma kategorijās. Ir grupas, kuras lūdz fleksibilitātes rezervi kā noteiktu procentu apjomu, tāpat citi uh, lūdz jaunus um, fliksa, fleksibilitātes instrumentus, kas būtu iekšēji vai ārēji budžetam, bet es domāju, ka konsensus, kas ir sasniegts manā ziņojuma projektā fleksibilitātes jomā, parāda to, ka priekšlikumi, kuri ir um, pausti, kuri īstenoti, ir pielāgoti realitātei un politisko grupu interesēm. Tāpēc es domāju, ka fleksibilitātes sadaļā būtu uh, ļoti vienkārši nonākt pie vienošanās. Tālāk eh, ilgums. Ilgumā mēs eh, izskatījām visas iespējas, jūs zināt, ka bija sākotnējs priekšlikums, kas eh, jau Eh, atbilda iepriekšējiem parlamentam pieciem gadiem, lai varētu saska, sakārtot, parla, saskaņot parlamenta un komisijas mandātus ar at, eh, attiecīgiem finansējumiem. Un precīzi tā argumenta dēļ, ko nosauc kolēģis Alvaro, es izmantoju pretargumentu. Un uh, tie brīži, kuros ir ļoti neliela drošība par to, kāds būs Eiropas Savienības eh, globālā finanšu schēma. Es domāju, ka daudz gada finanšu schēma ir jābūt uz to brīdi maksimāli stabilai, un maksimāli stabili nozīmē septiņus gadus. Šeit ir savi trūkumi, mēs to zinām, bet šobrīd situācijā kniguma Eiropas ekonomikā, es domāju, kā noteikti septiņu gadu termiņu būtu vislabākais arī priekšliekums 5 un 5. E, gadi arī komisija nepiekrist. Jums ir nesenā pieredze ar pārskatu klauzulām un vidusposmu pārskatiem, tad padomē parasti nemēdz būt pietiekam vairākuma, un tāpēc noteikti periodu 5 plus 5 nozīmētu desmit gadu periodu, un desmit gadi nav pieņemams periods, tas ir pārliecīgi garš. Tāpēc referents gribētu uzstāt uz septiņiem gadiem, kur es redzu, ka neviena no politiskām grupām pilnībā to nenoraida. Tālāk par struktūru runājot. Struktūras jautājums ir sarežģīts, jo es saprotu, ka neietekmējot izdevumu pārdalīšanu, ir ļoti nozīmīgi tas, kā tiek prezentētas dažādi izdevuma kategorijas, jo tā ir redzamākā ziņojuma daļām politisko grupu pozīcijas nav tik ļoti atšķirīgas eh, savstarpēji, ne no referenta, ne Aldes, ne Zaļo, ne Sociālisti tautas partijas. Citas gru... Eh, vēl ir mazākas, mazāku grupu priekšlikumi, bet variācijas ietilps trešā, trīs kategorijās. bet šeit varētu būt ar zināmām definējumu problēmām. Tī varētu tikt lūgt pat eh, sešas kategorijas referents lūcis ir piecis, piecas. Mēs esam lūguši iekļaut stratēģiju 2020 kā specifisku vai ar eh, to sastāvdaļām noturīgi izaugsmē pastāv arī atšķirības par to, kā tiek iekļauti e, pilsonības jautājumu šajā stratēģijā 2020, es domāju, ka drīzāk būtu e, labāk domāt par specifiski virzītām nodarbinātību veicinošām politikām. Un ir viens interesants priekšlikums no zaļajiem iekļaut īpašu rezervas e, kategoriju finanšu pārvaldībai. Un cits vēl tautas partijas interesants priekšlikums iekļaut e, e, izmaksas, kas rodas ārpus e, Eiropas Savienības budžeta. Šeit mums ir jādomā par kompromisu, kas būtu pieņemams visiem, bet es domāju, ka sekretariāts un es strādāšu šo divu nedēļu gaitā, lai varētu prezentēt tādu struktūru, kas E, atstātu visus pietiekami neapmierinātus, lai tomēr šo struktūru varētu apstiprināt. Un es domāju, ka par šo sadaļu mēs varam beigt un vēl jārunā par lauksaimniecības politiku. Galu galā e, mērķis ir veidot darba vietas un situācija ar negatīvām prioritātēm netaisnīgi ir tā, ka Eh, viena iedzīvotāja daļa pa, maksā pār citas daļas izaugsmi, tāpēc eh, mums ir jādomā par to, kā mēs varam aizsargāt visu e, Eiropas Savienības iedzīvotāju labklājību, vai tie būtu zvejnieki, tabaks audzētāji vai, vai um, celtnieki vai citā nozarē strādājošie, bet mēs nedrīkstam šeit eh, nekādu zaudējumus nevienai nozarei nodarīt. Tālāk palika jautājums par lielajiem projektiem. Lielie projekti, eh, kuri arī būtu kā iespēja alternatīva. Es neredzu grūtības iekļaut šos lielos projektus kādā no struktūrām, apzinoties to, ka mums tie ir jāiekļau visā e, finanšu programmējumā. Pretējā gadījumā lauksaimniecība maksās par galu, Galileo vai ITER programmu. Es domāju, ka svarīgi to ir ieviest, bet es e, šobrīd neredzu iespēju, kā to iekļaut struktūrā, lūkšu es padomu koordinatoriem tāpēc. Okay. Labi tad mēs būtu noslēguši otro daļu, diskusijas par otro daļu, un tagad pāriesim pie trešās daļas. Jā. Un tad ir pieteikušies divi runātāji, Žans Lūks Tehāne un uh, Zabau. Uh, <clears throat> dank u wel, mevrouw de voorzitter. Uh, we hebben vanuit de, de EVP. Paldies, priekšstādātājs kundze. No tautas partijas puses tik daudz grūzījumu nemaz nav par šo dokumentu, jo mēs domājam, ka tas ir izsvērts, labi sastādīts dokuments. Protams, ka būtu labi, ja komisija varētu priekšlikums vēl izteikt, lai zinātu, kāds būs finansējums. Un tad diskusijas varētu būt arī vēl tādas raitākas. Grozījumi, kurus mēs iesniedzām, tie uh, uzlabos tekstu, uh, caurskatāmība būs labāka. Un būtu labi, ja mēs ar budžetu sniegtu tādu pārskatu, kā ieņēmumi ir strukturēti. Tas tā parasti ir budžeta plānos dalībvalstīs, un tādēļ tā tas varētu būt ES budžeta plānā un par procedūru runājot. Šeit mēs norādam uz līgumu par paša līdzekļiem. Mēs uzsveram to, ka pilsoņiem jābūt lielākai skaidrībai. Un tas savukārt nosaka to, ka pārnesam nevis no budžeta tiek veikti, bet ka ir pašienākumi. Un tad mums ir tādi pāris provocējošāki grozījumi, ko esam iesnieguši gadījumam, ja padome vēlētos iesaldēt budžeti, tad mēs sakam, nu kādas prioritātes vajadzētu svītrot. Uh, jo, nu, ir arī mm, jārunā, ka iesaldēšanas gadījumā nevarēs sasniegt tos mērķus, kurus arī padomu savulaik atbalstīja. Paldies, tagad Eida. Sí, gracias, presidenta. Bueno, durante... Paldies, priekšsēdētājs. Visu rītu mēs apspriežam politikas, kuras mēs gribētu īstenot tuvāko gadu laikā, kādas ir Eiropas parlamenta prioritātes vai kādām būtu jābūt prioritātēm, bet tad, kad tas ir definēts, tad mums ir jālem, cik naudas tam atvēlēsim un no kurienes mēs šo naudu ņemsim. No nu, tā, kas izriet no tekstu un grozījumiem Es domāju, ka mums ir vairākuma vai vispārīgs konsens par to, ka KLP patur savu finansējuma līmeni, tāpat arī kohēzijas politika un tādas politikas kā enerģija, attīstība, transports, jaunieši, visas šīs politikas liek īpašu uzsvaru Eiropa 2020, šeit ir nepieciešams vairāk finansējuma ir ties, ka tās tiks finansētas katrās um, dalību valstī, valsts budžetā, un tāpat arī būs koordinācijas ar budžetiem. Bet nevajadzētu aizmirst to, ka Eiropas uh, Savienības budžetam arī būs jāsniedz savu daļu finansējumu. Tā, tāpat stratēģijā 2020 visas debatas, kas mums ir notikušas, no tā ir viens secinājums pilnīgi skaidrs. Mēs nevaram apturēt vai palēnināt projektus, strateģiskas investīcijas Eiropas Savienības nākotnei, lai varētu uh, sasniegt šos nospriestos mērķus uh, nākotnē. Bez tam ir citi, kas gaida - Ķīna, Indija, Brazīlija. Eh, šīs valstis mūs negaidīs, tāpēc mums ir jābūt uzdevumu augstumos. Un mums ir jāpanāk tas, lai stratēģija Eiropa 2020 īstenotu savus kompromisus. Un tāpēc mēs esam iesnieguši grozījumu šajā sakarā, un mums ir jādomā par vienmēr ņemot vērā to, ka mūsu robežas resursiem um, saistība apropriācijām ir 0,9% no IKP. Te, un mums ir jāsaprot, no kurienes mēs šos na, līdzekļus ņemsim. Tāpēc mēs esam iesnieguši grozījumus, norādot, ka mums ir nepieciešams patiesa pašresursu sistēma, kas pakāpeniski nomainītu esošo sistēmu, kura e, ir galvenais šis ceturdaļa resurs, e, ceturtais resurs, kas ir šis e, maksājums no IKP Un tādā veidā mēs būtu tikuši galā ar šo nepatieso diskusiju par tīrajiem devējiem un tīrajiem saņēmējiem. Tāpēc eh, mums ir jālūdz komisijai, lai tiktu prezentēt tas visas iespējas šiem jauniem resursiem, un mēs arī sacījām komisijai, lai neaizmirst, eh, ka sociālistiem un arī citām grupām ir ļoti nozīmīgi zināt pētījuma rezultāts par finanšu transakciju nodokli, apzini, jāapzinās, ka tas ir viens no vislabākajiem risinājumiem. Pirmkārt, finanšu nozari maksātu daļu par krīzi, ko viņi paši ir izraisījuši, tas ir nodoklis, kas dod iespēju atgūt ļoti daudz naudas, un tas ir eh, ļoti viegli iekasējams nodoklis, jo visas finansu transakcijas notiek automatiskā veidā. Šodien avīzēs ir raksts, kur norādīts, ka ir tūkstoši ekonomisti ir lūguši G20 uz, lai darbībā šādu pasākumu. Tas būtu globālā līmenī. Bet, ja Eiropas parlaments, Eiropas Savienība spērtu šādu soli, tad pārējās valstis pievienotos. Lūk, tie ir priekšlikumi no sociāla demokrātu grupas. Paldies! Paldies! Es möchte sich sonst. Vai neviens vairāk nevēlas izteikties? Tad, eh, ja mēs varam vienoties ar referentu, viņš arī saka, ka principā mēs mūsu ieņēmumus konsekventi varētu likt uz pašu līdzekļiem, tātad, lai nebūtu vispār nekādas iemaksas no nacionālajiem budžetiem nepieciešamas. Ja mēs visi tam piekrītam, un tas tā ir rakstīts arī mūsu ziņojumā, tad lieliski tā arī darīsim. Salvador. Sēdētāji, Ehm, mēs ziņojumā lūdzam, lai 2013. gada griesti būtu 2014. gada sliekšņa līmenī. Mēs apzināmies, ka tā ir pozīcija, kam ļoti pretosies padome kurai ir ietekmīgs viedoklis, kas lūdz iesaldēt nominālā ziņā Eh, budžeta samazinājumu tuvākajiem gadiem. Mēs nevaram iet uz sarunām ar šādu priekšlikumu. Tāpēc savā ziņojumā eh, lūdzu palielinājumu 0,11%, eh, maksājumu saistība apropriācijās. Tas ir pamats un pārējās grupas. Pietiekami daudz atsaucas uz esošajiem griestiem pašresursiem, kas ir 0,23%. Protams, tā ir teorētiskā robeža, kāda mums ir, taču mēs zinām, ka tad, kad mēs uzsākam sarunas, mums ir jānoliek no, uh, kādi procenti uz galda, un Mēs sāksim ar šiem 0,11%, būs politiskās grupas un deputāti, kuri e, piedāvās zemāku procentu, taču referents gribētu paturēt šo skaitli. Tālāk par pašresursiem. Jūs zināt, kāda ir man pozīcija. Mums ir jāizteno Lisabonas līguma mandāts, kā Eiropas Savienības budžets tiek finansēts ar pašresursiem, un mēs. Mēs Eh, esam nogājuši pusi ceļa starp vēlmēm un realitāti. Es domāju, ka mēs esam tuvāk eh, vēlmēm nekā realitātei, un par eh, šobrīd debatēs vēl ir pārāk spriest par to, kāda mūsu nostājas dalība valstīs katrā ziņā. Jūs zināt, ka ik viens lēmums, kas groza pašreizējos pašresursus, Eh, vai ir saistāms ar šādu grozījumu, nozīmētu parlamentāru ratificēšanu 27 dalībvalstīs vienbalsīgumu, kas padara šo eh, ap, eh, grūtāku šo jauno resursu ieviešanu. Bet, kā mēs zinām, sūre komiteja un parlamentā, ka ir jāuzsāk debats par pašresursiem. Pastāv Eiropas komisijas priekšlikums Komisija detalizētākā veidā šo priekšlikumu analizēs, un es domāju, ka mums politiska deklarācija par to, ka mēs pašresursos vēlamies svītrot esošo finanšu korekcijas sistēmu, es domāju, ka ar to jau mēs spērtu nozīmīgu solus priekš nākotnēji. Un tad ir um, trīs vai četras figūras šķiet, kam piekrīt eh, eh, parlaments, protams, nevar kvantificēt to, kādi ir, eh, ko nozīmētu jaunie resursi Eiropas Savienības budžetam. Un līdz ar to referenta kompromisa priekšlikums būtu teorētiskāks vairāk nekā praktisks, ņemot vērā to, ka esmu pārliecināts, ka man nav nekāda konsensa, lai iekļautu vienu citu skaitli taču mums darbs ir jāvirza uz priekšu. Šeit ir skaidrs, ka var noteikt sarunas ar pad, eh, pa, komisiju, uh, Taču visā, kas attiecas uz izdevumiem un ieņēmumiem, mēs esam padomis rokās. Mēs varam nākt klāja ar politiskām deklarācijām un 500 balsīm plenārsēdē, bet mums ir jāapzinās, kāds ir reālais politiskais brīdis un uh, ka, tad, kad ir jāiekļauj šie paši resursi, sākot ar 2014. gadu. Un tagad priekšsēdētāji grib pateikties eh, de, runātājiem debatēs, un ar to mēs varam sākt strādāt ar grozījumu. Šķiet, ka esmu jau nokavējis līdz mašīnu pulksten 12. var ķerties pie darba. Jā, lieliski tas pātrina darbu diez, diezgan būtiski, un esmu uh, cieši pārliecināta, ka uh, koordinātori arī tādējādi būs labvēlīgāk noskaņot pret referentu. Un uh, runājot par diskusiju ar padomi par iespējamām izmaiņām pašlīdzekļu sistēmā, tur es nemaz neesmu tik pesimistiska. Mums ir komisijas paziņojums, ka viņi pilnīgi noteikti, ja viņi savu likumdošanas priekšlikumu jūnija vai jūlija beigās piedāvās, tad jūnija beigās vai jūlija sākumā piedāvās, tad viņi izteikšot priekšlikumus pār pašu līdzekļu sistēmas izmaiņām. Un tas būs vēlākais eh, tas brīdis, kad padomē ar šo jautājumu būs jānodarbojas. Un tad, kad mēs vedam sarunas par eh, finanšu uh, Uh, pārskatu, finanšu plānu, tad, protams, mēs tur nesam sura sastāvā, bet kā parlaments, un tad arī padomē būs jārunā ar mums par pašu līdzekļiem, manuprāt. Un mums vajadzētu uz to arī uzstāt. Un es domāju, ka daudzām politiskajām grupām Tas ir svarīgs, ka, svarīgi, ka, mēs ne, ka mums ir arī skaidrība par to, ka mēs nemēģināsim tagad ar 2014. gada 1. janvāru ieviest kaut kādu revolūciju, bet sākt pakāpenisku lietu mainīšanu, evolūciju. To vajadzētu gan nospraust kā mērķi. Ja tagad uh, neviens vairs negrib neko teikt, tad man ir tikai uh, daži paziņojumi. Paldies visiem, kas bija klāt, un paziņoju, ka mūsu komiteja, komitejas sēde tika translēta internetā ka no lauksaimniecības komitejas, sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas un kultūras komitejas arī tagad esam saņēmuši atzinumus un ka Šobrīd uh, esam bijuši pa šo laiku arī dažās komitejās, gan Salvadors, gan es. Mēs vēl bijām šonadēļ budžeta kontrolas komitejā un attīstības palīdzības komitejā. Nākamā sanāksme mūsu komitejai notiks 9. maijā, tad mums būs tikai pusotra stunda bet tad mēs tiešām uh, varētu koncentrēti uh, runāt par mūsu administrāciju. Es domāju, ka tas būtu piemērot. Lūdzu, uh, pasakiet to tālāk, mēs tad neapspriedīsim neko citu, tikai administrāciju. Pusotra stunda Strasbūrā nav ilgs laiks, bet mums vienkārši ir jārunā kaut kad arī par administrāciju. Tagad man ir cerība, ka referents diezgan drīz nāks klājā ar jaunākajiem priekšlikumiem, kompromisu grozījumiem vai vismaz apkopos uh, grozījumus, uh, kurus varētu tad uh, pārvērst kompromisos. Un lai mums tad koordinatoriem un ērnu referentiem jau nākamnedēļ būtu iespēja par to runāt ar savām politiskajām grupām. Paldies visiem, kas ieradās un kas palika līdz beigām. Novēlu jums visiem jauku atlikušo nedēļu.